Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. El primer punto de, de, del orden del día tiene que. Labdien, dāmas un kungi! Mēs varētu sākt darbu un sākt ar pirmo darba kārtības punktu, kas ir Esajā kundzes ziņojums par, pra, par tehniskām prasībām, kredītu pārvedumiem un tiešiem debatēm eiro un grozījumu izdarīšanu regulā. Regulas numurs ir 924, 2009. Došu vārdu referentei. Thank you, Mr. Chair. Uh, it's not very crowded. Paldies, priekšsādātāji kungs. Daudz cilvēku šeit nav, bet vismaz trīs ēnu referenti ir ieradušies. Un noteikti mēs esam gatavi sākt. Paldies par labajiem grozījumiem, 144 kopā. 28 attiecas uz apsvērumiem un pārējie ir par punktiem un pantiem. Visus neizskatīšu, bet pieskaršos dažiem un pastāstīšu, kādus kompromisa risinājumus mēs varētu atrast. Sākot ar pirmo apsvērumu. Daudzi vēlas izteikt bāžas par to, ka pārējus sepa nebūtu jāveic kopā ar cenu palielinājumu maksājumu patērētājiem un patērētājiem kopumā. Pareizāk būtu piemērot uh, principu ne pārāk lielu izmaksu. Tātad runājot par 97. un 98. un 111. grozījumu un 3. apsvērumu, uh, un vēl plus 3 grozījumu 5. pantam 169, 170, 171. Tātad visi šie punkti, panti, grozījumi ir saistīti ar cenu jautājumu. Man liekas, ka visu šo vislabāk būtu iekļaut apsvērumos, nevis pašos pantos. Mums būtu skaidrs šeit jānorāda, ka mums ir bažas par cenu jautājumu, un tas ir tas signāls, ko mēs sūtam bankām. Uh, komisijai, lai tā sekotu lietu attīstībai. Un šis te viss būtu jāapraksta apsvērumos, nevis pantos. Tas pats attiecas uz grozījumu par piekto apsvērumu, par sepas pārvaldības mehānismu. Ir grozījuma attiecībā uz ceturto pantu, piemēram, 140, 3, 44, 105, 150, 155, 280, 250, kas e, vēlas izveidot neatkarību Eiropas standartiz neatkarīgu standartizācijas biroju attiecībā e, uz tehniskajiem standartiem un sepas pārvaldību. Arī šis būtu skaidrs signāls, kas jāsūta komisijai, un komorisa teksts e, varētu arī tikt izveidots. bet vislabāk būtu šo te iekļaut regulas pantos. Tas varētu būt nākošais solis sepas regulējumā, un komisijai būtu jānodrošina, ka ir šāda neatkarīga iestāde sepas pārvaldībai. Un arī tas būtu jāiekļauj apsvērumos, nevis pantos. Tāpēc es mēģinu sagatavot kompromisa risinājumu, izņemot grozījumus no attiecīgajiem pantiem un iekļaujot apsvērumu daļā. Attiecībā uz 11. apsvērumu ļoti labs grozījums Nintveldes kundzes 107. Tad arī 119. grozījums no Šantis. Tas pats attiecas uz 18. apsvērumu Visu šo gribētu apkopot šeit, jo par to ir runa šeit. Šie apsvērumi ir saistīti ar informācijas kampaņu nozīmību tieši sabiedrībai un pakalpojumu sniedzējiem, kas ir atbildīgi par šādām kampaņām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, kad mēs runājam par labu sepas migrāciju, lai sabiedrība zinātu par sepas produktiem, būtu labi informēta. To visu mēs uzsveram un vēlamies sūtīt skaidru signālu apsvērumu tekstā. 17a apsvērums, šis ir jauns, 118. grozījums. Šeit mēs vēlamies nodrošināt, ka kompetentās iestādes uh, ka uh, pārliecinās, ka vecie pilnvarojumi arī attiecas uz sepas pilnvarojumiem. Tas ir jādara dalību valstu līmenī. To mēs varam, varam labi regulēt Eiropas Savienības likumdošanas līmenī, bet tas būtu reāli jādara dalību valstīs. Šeit būtu labākā vieta arī vairākiem grozījumiem par piekto pantu, piemēram, pārēju no uh, no, uz sepas mandātiem um, šeit ir runa par 105, 172, 73, 74 grozījumu. Tas būtu labi iekļaujams 17. apsvērumā. Es gribētu visu tekstu formulēt šeit, jo šis ir tāds jautājums, kas jāskata apsvērumu daļā. Tas bija viss par apsvērumiem, un tagad daži komentāri par pantiem. Pirmais pants - direktīvas aptvērums 125. grozījums, 126. un 127. no vairākiem deputātiem, arī 118. no manis. Mēs gribam izslēgt uh, maksājuma sistēmas no direktīvas aptvērumu un noteikti šeit varam atrast kādu kompromisu. Otrais pants - definīcijas. Daudzi grozījumi skaidro šīs definīcijas, ir tīpaši svarīgi, tas ir svarīgi attiecībā uz pilnvarojuma definīciju, piemēram, kā rakstīts 133. grozījumā, vēl ir arī 134., 135., 138. grozījums, un noteikti var atrast kopēju definīciju. 4a pants, tas ir jauns pants. Tur ir norādītas visas galvenās prasības. Četri deputāti ir iesnieguši grozījumus, un eh, šeit ir runa par patērēto aizsardzības klauzulām, nosacījumiem. Mēs noteikti varam atrast arī kompromisu. Gribētu iekļaut arī grozījumu par patērujumu tiesībām, lai noteikti 175, 176, 100. 208. un tā tālāk, eh, to visu gribētu šeit skatīt šajā kontekstā, jo tas viss attiecas uz patērētāju aizsardzību. Es nezinu, cik pareizi šeit būtu paplašināt atmaksas tiesības. Es īsti nezinu, jo pašlaik ir daudz pakalpojumu, kurus var sniegt izmantojot internetu, un, piemēram, ja kaut kas tiek lejup ielādēts, kā var atgriezt naudu, ja šis pakalpojums jau ir izmantots. Mums tāpēc būtu jāpadomā, kāds varētu būt tas labākais formulējums tieši saistībā ar atmaksu. Piektais pants ir ļoti svarīgs, šo, jo šeit ir noteikts gala termiņš migrācijai sepa. Visi grozījumi, kurus iesnieguši deputāti, atbalsta vienu modeli kredītu un debitu nodošanai, Un šeit ir runa par laika termiņiem no 24 līdz 60 mēnešiem, atbalstu 151 un 151 grozījumu, jo viņi, jo tie atbalsta tādu reālu pieju. Komisijas piedāvājums varētu būt pārāk ambicios, jo runa par 12-24 mēnešiem, Eh, runājot par SCT un SCD migrācijā, man liekas, 24 mēneši jau tā ir kompromiss. Īpaši gribu atgādināt, ka Eiropas parlaments divās rezolūcijās jau ir aicinājis noteikt ātru pārējais termiņu ne vēlāk kā līdz nākošā gada beigām. Padomes viedoklis ir 2013. gada februāris SCT un SCD gadījumā 2014. gada februāris. Es ceru, ka šeit varēšu panākt kompromisu ar tiem, kas atbalsta ātru pāreju. Sestais pants ir runa par daudzpusēju uh, interfeisu Šeit ir runa par 178. līdz 185. grozījumu un vēl arī par 183. līdz 204. grozījumu. Komisija piedāvā tikai uz izmaksām balstot, balstītas transakcijas izmaksas, kad šīs izmaksas tiek atgrieztas vai atceltas. Uh, un šeit ir runa par MIF uh, jautājumiem. Uh, Dažas bankas vēlas uh, paturēt šos te MIF, jo dažās valstīs uh, nozare ļoti sadalīta, fragmentēta. Un šeit maksātāji ir indivīdi. Es gribēju atgādināt, ka ir pārējais periods attiecībā uz MIF, un tieši tāpēc uh, bankām šādos tirgos ir iespēja piemēroties. Uh, jaunajām prasībām, un tāpēc transakciju izmaksām jābūt pēc iespējas vienādām visās dalību valstīs, tā lai būtu vienādi spēles noteikumi. 179. grozījums ir ļoti labs, un tur tiek norādīts, ka MIF jāizmanto pārejas periodu laikā tikai tur, kur jau tos izmanto. Es atbalstu samazināšanas modeli MIF bet nu, tas būtu ciešāk jāpapēta. 7. pants, 205., 206., 207. grozījums un 116. grozījums 16. Eh, apsvērumā. Visi šie ir saistīti ar Vācijas e LV jautājumu. Es jau piedāvāju risinājumu pārējais periodam 5 gadi kad visām iesaistītām pusēm tiek izteikts aicinājums eh, izveidot attiecīgus aizvietošanas mehānismus. Es ceru, ka tas gūs atbalstu arī no vācu kolēģu puses. 17. pants tagad. 20, 223. 226. grozījums no Jazloveckas kundzes. Viņa piedāvāja vairāk laika sepas pārējai tām dalību valstīm, kas neizmanto eiro kā nacionālo valūtu. Varbūt būtu labi tuvināties padomas pozīcijai šajā ziņā un paldies Danutai par labajiem grozījumiem. Arī par 17. grozījumu dalībvalstis pieļaus noteiktu laiku maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu konversijas maksājums nacionālajiem klientiem, lai varētu izmantot EBAN IBAN vietā, BEBAN IBAN vietā. Šeit 164. grozījums, 166. 224. un 225. grozījums varētu būt kā kompromisa grozījumi, jo visi ir saistīti ar vienu un to pašu jautājumu. Tur ir runa par patērētāju tiesībām izmantot šos pakalpojumus bez papildus izmaksām. Un vēl pielikums. Šeit ir runa tikai par tehniskām prasībām, vairāk nekas cits nav palicis. Uh, 231, 232 un 237 grozījums no vairākiem deputātiem, ieskaitot mani. Mēs gribam nodrošināt, ka IBAN uh, eh, informācija nenosūta automātiski maksājumu saņēmējam, tādējādi nodrošinot, ka netiek sniegta informācija par bankas konta numuru, ja maksātājs to nav norādījis. Tie bija komentāri, kurus es gribēju izteikt par grozījumiem. Tagad esmu gatava uzklausīt jūsu komentārus. Runājot par laika grafiku, es ceru, ka spēsim sagatavot kompromisa tekstu līdz nedēļas beigām. Tad izsūtīšu jums pa ēpastu, e un mēs varētu sākt sarunas varbūt pirmdien, otrdien. Un pabeigt darbu nākošās nedēļas laikā, tā lai varētu sākt balsot pēc divām nedēļām. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Lielas paldies, Sari! Tagad došu vārdu Vale Panev kungam no Sociālistu un Demokrātu grupas. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Gribētu izteikt pateicību referentē par viņas ārkārtīgi lielo atvērtību sadarbībai. Viņa vēlējās sadarboties ar deputātiem, kas iesniedz grozījumus. Runājot par pašiem grozījumiem. Kaitsmine on olnud pidevalt arut... Es domāju, ka mums jārunā par privāto patērētāju, kas ir vājākā puse šajās attiecībās, un debatēs ir jā, viņam jāpievērš vislielākā uzmanība. Vairāk kārt ir teikts, ka pilsoņi nav prasījuši šīs pārmaiņas Eh, un tādēļ adaptācija šīm pārmaiņām un patērētāja izmaksas ir jāsamazina pēc iespējas mazākas. Eh, es gribētu aicināt kolēģus atteikties no pārmērīgas iejaukšanās tirgus ekonomikas norisēs, jo tas, tas nozīmē soli atpakaļ. Otrkārt, es gribētu vēlreiz atkārtot savu sākotnējo pozīciju. Pāreiz periodu laikā uz sepu būtu labi ieviest vienu termiņu, kad tiek ieviesti galvenie instrumenti - kredītu transferi un tiešie debiti. Viens datums ir skaidrāk norāde nekā vairāk datumu atsevišķām valstīm. Pamatojoties uz iesniegtajiem grozījumiem, mēs, protams, varam būt pārliecināti, ka būs ļoti interesants debats par šo ziņojumu. Treškārt, es uzskatu, ka Eiropas parlaments, kā demokrātiski vēlētu deputātu parlaments, uzskata, ka ir ļoti svarīgi šo procesu objektīvi novērot un uzraudzīt. Un tādēļ sepas padome ir jābūt atvērtai visām iesaistītajām pusēm. Mums ir jāatgroz, jāatbalsta tie grozījumi, kas ir vērsti šādā virzienā. Ceturtkārt, godā tie kolēģi aicina mūs visus būt par eiropiešiem un skatīties uz visu šo jautājumu plašāk nekā tikai uz savu valsti. Šī iniciatīva varētu būt ļoti laba un nevajadzētu to pārāk piesārņot ar dažādiem politiskiem priekšvēlēšanu izteikumiem un uh, ambīcijām. Paldies, Sofija Intvelta, lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Es šeit jauktā kārtībā izteikšu vairākus komentārus par referentes teikto. Pirmkārt, liels paldies viņai par ārkārtīgi e, labo sadarbības vēlmi un to, ka viņa iekļāva mūsu debatēs. Pirmkārt, par regulas ieviešanas gala termiņu mana grupa atbalsta visambiciozāko iespējamo termiņu, par kādiem varam vienoties. Ja tie būs 24 mēneši, tad lai tie būtu 24 mēneši, bet visiem ir jāievieš šie reguli vienlaicīgi. Daži sūdzēsies vienmēr, ka tas ir pārāk uh, drīz, taču jāsaka, ka šis process ir sācies jau pirms desmit gadiem. Atcerēsimies to un virzīsim to uz priekšu. Tālāk par citiem jautājumiem, kas šeit tika pieminēti. Cēnu pieaugums. Uh, Es piekrītu referentē, ka to var minēt apsvērumos, bet katrā gadījumā ne pantos. Es neesmu par to, ka mēs uzspiežam desmit gadu ilgu cenu iesaldēšanu. Tas nav normāli iekšējā tirgu. Es domāju, ka ir citi veidi, kā mēs varam novērst pārmērīgu cenu pieaugumu. Tālāk par pārvaldības mehānismu. Neesmu pārliecināta, ka vajadzētu mums radīt atkal jaunu struktūru. Iesniedzu grozījumu attiecībā uz EPC sastāvu. Varbūt, ka mēs varētu izskatīt šo iespēju, nevis radīt pilnīgi jaunu struktūru, nezinot, ko tieši tā darīs un kā tā darbosies. Tālāk. Esmu iesniegusi grozījumu par informācijas kampaņu. Patiesībā es eh, uzskatu, ka lietotāji ir jāsāk informēt pēc iespējas drīz. Mums būtu bijis jāsāk šis darbs vakar. Ne, nevajadzētu nemaz iesniegt grozījumus par šo jautājumu. Nav nekādu šķēršļu, kādēļ bankas nevarētu sākt informēt par šīm pārmaiņām savus patērētājus jau šodien. Ir, protams, daži cilvēki, kas nevarēs tik ātri saprast, ka ir jauna sistēma, taču mēs dzīvojam 2011. gadā un bankām šī informācijas kampaņa ir jāsāk. Tālāk, ja mēs runājam par vecajiem, vecajiem pilnvarojumiem, es saprotu, ka mēs varētu vienoties par tādu tekstu, kas palīdzētu atsevišķām valstīm, jo īpaši Vācijai. Par MIF. Esmu iesniegusi grozījumu, cerībā, ka tas varētu palīdzēt atrast tādu kā vidusceļa risinājumu, kā kompromisu starp grupām. Es patiesību sakot vairāk um, nosliecos uz komisijas priekšlikumu, kurš saka, ka no MIF likmēm vajadzētu atteikties konkrētā datumā. Ja mēs tagad piedāvāsim kādus pārejas datums, tad tas tikai pagarinās patreizējās sistēmas darbību Es nezinu, vai mēs vēlamies atbalstīt komisijas līniju. Domāju, ka ja mm, mēs nepiekrītam pilnībā komisijai, ka nevajag šo pārējais periodu, tad pārējais periodam ir jābūt pēc iespējas īsākam. Tālāk par ELV. Es vēlētos jūs aicināt atbalstīt kolēģi Klīns iesniegto grozījumu. Es neredzu, kāpēc šeit vajadzētu piecu gadu pārējais periodu. Man nav, es neesmu dzirdējis nevienu pārliecinošu argumentu par to. Un visbeidzot, viens komentārs. Uh, jūs lietojat vārdu patērētāji šajā regulā. Varbūt vajadzētu labāk lietot tādu terminu kā individuālie lietotāji mm, vai arī privāta personas, nevis uzņēmumi un tam līdzīgi. Jo, manuprāt, arī uzņēmumi ir lietotāji. Tā kā šo atšķirību starp uzņēmumiem un individuāliem lietotājiem vajadzētu kaut kā vēl apsvērt un izvēlēties piemērotāk terminoloģiju. Paldies! Paldies Sofijai Epinga kungs lūdzu. Nadie. Epinga kunga nav zālē. Van Gigola kungs lūdzu. Well. Svens Gigols lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Man ir tāds iespējas, ka daudzi no galvenajiem jautājumiem joprojām parādās dienas kārtībā. Mēs par tiem esam daudz, daudz runājuši. Un, protams, interesanti uzklausīt to cilvēku viedokli, kur nebija ēnu referenti. Jo, manuprāt, ēnu referenti ekspertu vidū mēs jau izdiskutējam šos jautājumus. Paldies referentē par to, ka viņa pieņem dažs no mūsu priekšlikumiem, taču jāsaka, ka viskritiskākie ir tie pamata jautājumi, un tos joprojām neesam atrisinājuši par ieviešanu. Protams, ir jārunā par vienu termiņu, un tam tas ieviešanai jānotiek drīzāk ātrāk nekā vēlāk. Par to mēs visi esam vienojušies. Taču tālāk par to mūsu konsensus nesniedzas, un tas man šķiet ļoti dīvaini. Es to saku arī kā koordinators. Starp mūsu grupām ir ļoti liels politisks atšķirības, taču, ja runa ir par tehniskiem ziņojumiem, tad mēs vienmēr esam spējuši vienoties. Šīs ziņojums šķiet tāds kā apmāts. Un starp grupām notiek dīvainas cīņas, starp pat arī starp delegācijām. Franči cīnās par kaut ko vienu, vācieši atkal par kaut ko citu, tad ir nabaga soma referenti, kurai kaut kādīgi jāmēģina savilkt kopā visi šie priekšlikumi. Es domāju, ka tā nevaram strādāt. Vienotiem tirgum šī sistēma ir vajadzīga. Valstīs ir atšķirīgas tradīcijas neviens ne, neapšauba to, ka mums ir nepieciešama vienota sistēma, ka ir jāpāriet uz to. Taču e, dažās valstīs pārstāvi ir nobežījušies, ka viņu tradicionālās priekšrocības zudīs šajā kopīgajā sistēmā. Kāpēc tad mēs nevarētu piedāvāt lietotājiem un arī citām iesaistītiem pusēm, kas izmanto šo sistēmu, ka viņi nezaudēs šīs te priekšrocības? Un Patiesībā mums noteikti būs mēroga ekonomija ieviešot šo jauno sistēmu, un e, tā parasti nes kaut kādas priekšrocības. Man īsti nepatīk tas, kā mēs esam strādājuši pie šī ziņojuma. Varbūt, ka mums vajadzētu tiešām noturēt sēdē slēgtām durvīm, kurā piedalās ne tikai ēnu referenti, bet varbūt nedaudz plašāks lokus un vienotos par šīm svarīgākajām lietām. Būtu ļoti nepatīkami, ja gal galā pirms balsošanas mēs nezinātu, kāds būs iznākums šo tehnisko jautājumu izsvēršanā. Vēl gribētu norādīt uz vienu būtisku problēmu, ko arī referenti minēja - atmaksas tiesības. Mūsu problēma ir šāda visas, visiem veciem pilnvarojumiem ir jābūt spēkā arī nākotnē. Cilvēkiem, kas parakstīja agrāk šos te maksāšanas uzdevumus, ir jābūt iespēja to darīt arī nākotnē. Tas nav nekas jauns internetā, tas jau notiek. Minēšu piemēru no ikdienas dzīves. Nu, piemēram, ja jūs pērkat pārtikas produktu. Jūs pārakstat šo maksāšanas uzdevumu un jūs apēdat šo produktu, tad jūs negriežaties, nevēršaties internetā pie uzņēmuma, kas pārdod šo produktu un nesakāt, ka jūs to nesat saņēmis. Tāpat varbūt arī ar citiem produktiem, nu, piemēram, ar īres maksu ir ļoti grūti Vācijā, piemēram, izlikt no mājas īrniekus. Un labi, tas arī ir, tas tā ir aizsardzība šiem īrniekiem. E, šī prece, proti māja, ir zināmā mērā patērēta viņiem tur dzīvojot. Ja tādas pašas tiesības, kāds ir bijušas līdz šim, mēs nepieļausim arī nākotnē, tad būs jāpārformulē visi šie pilnvarojumi. Tā būs ekonomiska katastrofa. Tādēļ es gribētu jūs aicināt būt elastīgiem, runājot par šo te atmaksāšanas tiesībām. Ja mēs nebūsim elastīgi, tad simtiem tūkstošu mandātu vai pilnvarojumu būs jāpārformulē dažādās valstīs, un mums būs milzīgas juridiskas problēmas. To mēs neviens negribam. Tādēļ es domāju, ka noteikti nepieciešams rast tehnisku risinājumu šīs problēmas atrisināšanai ziņojumā. Tālāk par cenu līmeni ir jāturpina debatēt. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Proti jā, jāatrod tāds risinājums, kurš līdzsvaro EPC valdi. Es dzirdēju, ka Sofija Intvēlte saka, ka jaunu struktūru nevajadzētu veidot. Mēs gribam, lai būtu īsti demokrātiskas šīs struktūras. Tas ir galvenais. Meklēsim tādu risinājumu, kas apmierina mūs visus tā situācija, kad finanšu iestādes pašas rīkoja, pašas rada sev likumus, ir jāizbeidz. Tas ir pilnīgi skaidrs. Ir vēl kādi jautājumi, kurus citi varbūt pieminēs, bet es nobeigumā gribētu teikt, lūdzu mēģināsim vienoties par šiem jautājumiem, tiksimies ar grozījumu autoriem, mēģināsim rast saprātīgus kompromisus. Mēs nevaram pieļaut hausu balsošanas brīdī. Paldies Svenam! Es šeit neredzu nevienu no goe. Tad varbūt došu vārdu Ferberkungam. Paldies, priekšādātāji. Godāmie kolēģi, es vēlētos norādīt uz uh, divām lietām. Mēs uh, runājam par beigu datumu, kad uh, tad vajadzētu stāties spēkā šim, šai regulai, vai arī mēs domājam par zaļo grāmatu. Um, problēma ir tāda, ka mēs neesam apmierināti ar zaļo grāmatu daudzās, daudzos jautājumos, neskatoties uz to, kas tika minēts. Un par spīti tām mēs mēģinām pēc noteikti beigu datumu. Tas arī padara šo lietu tik komplicētu. Es priecājos par to, ka es varu pievienoties Gīgolda kungam. Uh, jautājumā, ka mums vajadzētu nodrošināt eh, ļoti lielu elastīgumu. Ir jāatcerās, ka zaļā, gra zaļajā grāmatā ir apglabātas ļoti daudzas problēmas, kas īstenībā nemaz neļauj mums atrisināt šo procedūru. Es arī esmu iesniedzis vairākus grozījumus. Diemžēl referente tos vispār nepieminēja savā uzrunā. Bet eh, es eh, domāju, ka eh, ļoti svarīgi ir tas, ka es varu par tiem runāt. Tiek runāts par lielajām problēmām, kas būs saistītas ar termiņu pagarinājumu. Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot šo laiku, lai nodrošinātu noteikumu izpildī. Ir jāatcerās, ka pagājuši, kad mēs diskutējām ar komisāru Barņē, un bija runa par to, ka vēl ar vienu pastāv daudz procedūru, kas nav akceptējamas. 27. dalībvalstīs ir 27 atšķirīgas procedūras par uh, maksājumiem uh, skaidrā naudā. Šīs maksājuma sistēmas valstīs ir attīstījušās uh, ļoti atšķirīgi, un līdz ar to uh, mums nav vienotas procedūras. Arī attiecībā uz kredītkartēm ir jāatcerās, ka visas šīs sistēmas, atšķirīgajās sistēmās mēs nevaram tā ar vienu rokas vēzienu vienkārši atmest. Par tiešajiem debitiem runājot, es pats savā valstī pārbaudīju, cik daudz pilnvarojumus esmu devis Dažādi mobilo telefonu līgumi, avīžu abonēšana, žurnāli un tā tālāk. Te ir ļoti daudz dažādu darījumu. Tas nozīmē, ka es varu saskaitīt eh, milzīgi daudz eh, dažādu pilnvarojumu, ko esmu devis kā privāta persona. Tajā pašā laikā ir eh, dažādi arī citi uh, Mm, pilnvarojumu, ko esmu devis eh, darbojoties dažādos amatos. Te ir runa par dažādiem paulinga eh, līgumiem, dažādīs, dažādas sporta apvienības, un tas viss notiek tikai manā ciematā. Visas šīs apvienības nāk pie manis un saka, ka Eiropa viņiem traucē, un eh, puse no šiem, šīm apvienībām ir gatavas izstāties no šiem noteikumiem. Es domāju, ka mums kaut kas ir jādara. Esmu iesniedzis attiecīgus grozījumus. Es eh, gribētu lūgt, lai referenti tos eh, iekļauj ziņojumā. Pēdējais jautājums, kas eh, Vācijā rada vislielāko satraukumu, ir tas, cik gariem ir jābūt konta numuriem. Mēs zinām, ka uh, ja pastāv gan septiņu ciparu numuri, gan arī 20 ciparu numuri. Daudz vienkāršāk taču ir nodrošināt septiņu ciparu numuru. Pārvedumi, diemžēl, nenotiek pārobežu līmenī. Mums ir jādomā par to, vai šos jau pastāvošos nacionālos numurus paturēt un ļaut bankām tos automātiski konvertēt pārobežu līmenī. Tas nozīmē, ka klientiem to nevajadzētu to darīt, to darītu bankas. Tas nozīmē, ka mēs nodrošinātu lielāku elastīgumu attiecībā uz šiem pārvedumiem. Manuprāt, tādējādi mēs atrasinātu šīs lielās problēmas, neapšaubot sepa jautājumu kā tādu. Neviens šeit nevēlas sepā sagraut. Mums visiem ir vajadzīga šī vienotā eiro maksājuma telpa. Mums ir vajadzīga vienotā valūta un mums ir jārēdā šī vienotā maksājuma telpa. Ir jānodrošina, lai šie tehniskie noteikumi tiktu ieviesti arī reālajā dzīvē taču to nav iespējams izdarīt ar vienu rokas mājienu, un mēs nevaram visu iepriekš pastāvējušo vienkārši likvidēt. Tieši tāpēc es gribētu referenti lūgt izra izrādīt lielāku elastīgumu, un dalībvalstīs mums ir uh, jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu to, ka iedzīvotāji arī mūsu veikumu akceptē. Paldies, Marko Žanpolu, lūdzu. Paldies, priekšēdētā kungs. Es um, Ar lielu interesi klausījos, ko Markus teica par dažādām asociācijām un par to, cik viņām grūti ir iekasēt līdzekļus. Gribētu atgādināt, kad mēs runājām par maksājumu pakalpojumu direktīvām, es biju referents iepriekšējā sasaukumā. Un toreiz galvenā problēma bija tā, ka 27 dalībvalstīs ļoti atšķirīgas maksājuma sistēmas un bija ļoti grūti panākt šo vienošanos par harmonizāciju. Tādēļ šī harmonizācija bija tikai daļēji toreiz, un manuprāt, tas arī vēl vairo šīs dienas grūtības. Runājot par sepa, arī šeit mēs esam pieļāvuši grūtības sākotnējā direktīvā, eh, proti, ka neesam eh, piedāvājuši tādu datumu, kas būtu realistisks un kas ļaut mums būt elastīgiem, kā Markus to aicina mums darīt Gribētu vēl vienkārši atgādināt, ka vienotas maksājuma sistēmas ieviešana Eiropā maksā ļoti dārgi. Tā maksās dārgāk bankām nekā pārēj uz eiro. Ir nepieciešams investīcijas informātikā, tāpat arī izglītošana banku dalībniekiem, un arī komunikācijas un uh, informācijas kampaņa ir nepieciešama. Uh, Un tādēļ mums ir nepieciešams rast realistisku pamatu šīs sistēmas ieviešanai. Es domāju, ka vilcinoties mēs vēl tikai padaram situāciju sarežģītāku pilsoņiem un smagāk panesam šo slogu lielākās pārmaiņas nebija pār, pārēj uz eiro 17 dalību valstīs, bet gan šīs būs lielākas pārmaiņas. Vēl kāds ļoti svarīgs jautājums par EPC komiteju. Sofija pirmīt teica, ka viņa ir iesniegus grozījumu, kas cerams novadīs pie kompromisa. Es domāju, ka ar to nepietiek. Šīm debatēm ir jābūt godīgām. Es tiešām lietoju šo vārdu godīgs. Es parasti nekritizēju komisiju, eh, bet šoreiz komisija mēģina ar šo te regulas palīdzību atrisināt konkurences problēmu, taču tas tā nevar notikt. Ir bijuši lēmumi par kas nav atrisinājuši šos te būt, šīs būtiskās problēmas. par šīm te apmaiņas komitejām, par to darbības būtisku mainīšanu. Pirmkārt, mums tiek teikts, ka tās komitejas pastāv tik atsevišķās valstīs. Taisnība, bet tajās valstīs, kur to nav, ir citas sistēmas. Sistēmas, kas arī nav caurskatāmas. Un tas nozīmē, ka šo te pro, eh, šo bankas eh, darījumu izmaksas tiek iekļautas kaut kādos citos viņa darījumos. Šīs starpmaiņas vai mīmaiņas komitejas tiek finansētas, sadārdzinot citus bankas darījumus. Savulaik tika izveidoti noteikumi par šīm te banku eh, starpmīs organizācijām, kas nāk par ļaunu patērētājiem. Maksājumu operācija ir komerciāla aktivitāte, komerciāls pasākums, un tas ir jāsauc īstajā vārdā, tāpēc es runāju šeit par godīgumu. Kolēģis teica, ka ir daži mēģinājumi šajā ziņojumā iejaukties tirgu. Nevajadzētu nejau, pārmērīgi iejaukties tirgu. Taču vajadzētu saukt lietas īstajā vārdā un šīs te komisijas darbību atspoguļot reāli. Es domāju, ka ar šo regulu mēs varam šo jautājumu atrisināt. Ja kāds mums saka, ka tā ir konkurences graušana, tad lai viņš to pierāda Es domāju, ka tie ir tukši vārdi, un mēs nedrīkstam arī paļauties uz komisiju pilnībā, ja tā izvēlas šādu dogmatisku pieeju. Es gribētu aicināt referenti izpētīt vēlreiz ļoti rūpīgi šo jautājumu, tā lai mēs neieņemtu tādu pozīciju, kas būtu nelabvēlīga patērētājiem. Kāpēc? Tādēļ, ja mēs aizliegtu šādu te caurskatāmību vai liektu bankām pilnībā publicēt šādus te caurskatāmus datus, tad tik tiešām rastos nepatīkama situācija. Visļaunāk būtu tad, ja mēs uzspiestu maksājums un augstas cenas citiem produktiem, kas nav pilnībā saistīti. Francijā piemēram, čeku grāmatiņas e, tiek saņemts par brīvu. Patērētājs vienkārši saņem šo čeku grāmatiņu un lieto čekus. izmaksas par maksāšanas operācijām tādā gadījumā varētu pārcelt uz šīm te čeku grāmatiņām par kaut kādām citām dārgām operācijām. Es domāju, ka sepas ieviešana no vienas puses vienkāršo transakcijas un padara tās caurskatāmas. Būs, protams, ļoti grūts periods, kad būs jāmaina paradumi, taču šajā mūsdienu pasaulē viss mainās. Un Otrakārt, eh, nedrīkst pieļaut to, ka ar tehniskiem risinājumiem mēs mēģinam risināt it kā juridiskus jautājumus, kas attiecas uz konkurences jomu un kuras, kuras būtu jārisina no politiskā viedokļa. Merci, Jean-Paul Udo. Paldies, Jean-Paul Udo, tagad vārds. Paldies, priekšādātā. Paldies arī referentei par eh, to, ka viņa tik entuziastiski darbojas pie šī jautājuma. Mūsu politiskajā grupā Padas kungs eh, runāja par šiem jautājumiem, un viņš izvirzīja divus eh, kritērijus kas būtu jāņem vērā šajā ziņojumā. Viens attiecas uz patērētā aizsardzību, tas ir centrālais jautājums šajās diskusijās, un otrs ir konkurences neutralitāte. Pols jau par to runāja, mēs nevaram veidot konkurences politiku ar tādiem noteikumiem, kas mm, parādās tirgu no jaunā. Mums ir jādomā arī par jaunpienācējiem tirgū. No liberāļu puses mēs uzskatām, um, liberāļi uzskata, ka vajadzētu paturēt šos noteikumus. Mūsu politiskā grupa uzskata, ka. Gozes ziņojumā pašā pēdējā brīdī parādījās uh, tas, ka uh, pārobežu pārvedumu noteikumi būtu jāatliek. Manas valsts pārstāvi balsoja pret šo tautas partijas grupas priekšlikumu. Es gribētu aicināt nenovērtēt pārāk zemu politisko uh, potenciālu, kas ir saistīts ar sepa atbalstu. Galu galā patērētāji tieši izjutīs šos noteikumus. Dienvidu Eiropā cilvēki iziet uz ielām tāpēc, ka viņi vairs nevar identificēt sevi ar politiskiem spēkiem. Ja šies, šis samulsums parādīsies arī eh, kontinenta vidū, kur eh, lielās sistēmas vairs nesapratīs, kādā veidā šie noteikumi ir jāpiemēro, tad eh, šī situācija kļūs vēl ļaunāka. Ferbera un Gīgaut kungi jau atainoja šādu situāciju. Tas nozīmē, ka šī problēma kļūst par politisku problēmu. Šeit ir runa par uh, pareizo metodiku, un tas ir pats svarīgākais jautājums. Es patiešām piekrītu tam kritērijam, ka patērētājiem beig galā nevajadzētu sajusties tā, ka viņš vairs nezina, kā rīkoties, ka situācija ir kļūsi tik komplicēta, ka ir ļoti daudz dažādu papildu maksājumu, lai ieviestu jauno sistēmu, un daudziem pats uh, svarīgākais jautājums ir, kā to teica Gigalda kungs, ka pazudīs eh, priekšrocības, kas mums pašlaik ir eh, pieejamas tirgū. Tiešais debets ir ļoti labs instruments, un kāpēc gan mēs nevarētu to regulēt tādā veidā, ka uh, mēs izmantojam visas priekšrocības, bet uh, neuzliekam līdz ar to daudzas dažādas uh, papildmaksas. Es gribētu pieminēt 72. grozījumu. Iedomājieties, referentes kundze, ka mēs to pieņemsim un tad regulēsim visus tiešos debetus eh, Eiropā vien, vienveidīgi. Te, te runa par 172. grozījumus atvainojos. Jūs runājāt par 27, dažād, 27 dažādiem regulējumiem. Uh, šīs dalībvalstis galu galā vispār negrib uzņemties atbildību. Tās eh, centīsies eh, izvairīties no šīs situācijas un teiks, ka Eiropas parlaments ir izraisījis šādu situāciju, kur ir 27 dažādi regulējumi tā vietā, lai būtu tikai viens. Mēs neesam pietiekami drosmīgi, mums vajadzētu runāt par Eiropas tiesību aktu izveidi. Un ar to, ar šo Eiropas regulējumu, mēs eh, izveidojam tādu situāciju, kur šādi 27 atsevišķi regulējumi nemaz nav vajadzīgi. Viss tiek regulēts ar vienu Eiropas regulējumu. Galu galā mēs varētu izvairīties no trūkumiem, kas ir šajā sistēmā. Tieši tāds būtu mans lūgums. Es domāju, ka mums vajadzētu vēl piestrādāt, lai gala rezultāts būtu labs. Gracias, Udo. Ha pedido la palabra. Lielas paldies, Udo. Sofija Intvēlda lūdzu vārdu, lūdzu izsakieties īsi, un pēc tam es došu vārdu komisijas eh, pārstāvim, un pēc tam vēl referente. Es eh, gribēju izteikt pavisam īsu piezīmi par eh, šo debašu garu. Es uzklausīju Bulmana kunga teikto. Jūs atsaucāties uz jauniešiem, kas iziet ielās un laukumos Eiropā. Viņi vēlas pārmaiņas, viņi vēlas progresu. Uh, Viņi nevēlas, lai mēs atgrieztos pagātnē, kur, eh, kā daži saka, zāle bija zaļāka. Galu galā pasaulē turpina griezties, pat ja mums tas nepatīk. Es domāju, ka mums ir eh, vajadzīga lielāka drosme, lai mēs īstenot reformas. Vai tiešām būs, eh, tas nāks par labu ikvienam Eiropas iedzīvotājam, bet mums ir jāskaidro šiem iedzīvotājiem, ka situācija mainās un pie tā ir jāpierod. Ja Eiropa negribēs mainīties, tad, manuprāt, šīs debatas ir pavisam mazas debatas, te runa tikai par sīku tehnisku jautājumu, bet tās norāda uz to, kāds, kāda oma valda Eiropā. Ja Eiropa nespēs mainīties, tad mēs arī nebūsim vajadzīgi. Es gribētu aicināt būt drosmīgākiem šajās debatēs, mums nevajadzētu spiest uz bremzēm, bet gan uz gāzes pedāli. Well. I'm sorry, we will, I'm sorry, we will proceed. But... Es atvainojos, došu vārdu tagad eh, komisijas pārstāvim. Dodu vārdu komisijai. Bet lūdzu, neiz, eh, nerunājiet pārāk ilgi. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Ja man aicina izteikties īsi, tad es vienkārši teikšu, ka šīs diskusijas, kādas mums bija mm, mm, tagad, norāda uz pavisam labu kompromisu risinājumu, kas ir balstīts uz uh, Esājas kundzes eh, ziņojuma projektu. Tāpat arī ir jāatcerās par eh, pieeju, kas tika pieņemta Koreper sanāksmē pagājušajā nedēļā. Komisija ir eh, gatava darboties elastīgi un izrādīt sadarbību trialogos, kas drīz tiks organizēti. Es gribētu teikt, ka attiecībā uz uh, beigu termiņu mēs vēlamies pavisam ambiciozu šādu datumu. Mēs vēlamies varbūt pat uh, divus šādus datumus, jo ir jāatcerās, ka investīcijas jau ir izdarītas, e, ir darīts viss, lai SEPA varētu veikt pārvedumus. Mēs saprotam arī, e, kādu labumu dotu šāds viens beigu datums, bet e, ir jādomā arī par sistēmas pārmaiņām. Par MIF mēs domājam, ka tie nav efektīvi, ja, ir, eh, izruna, ja runa par izmaksām. Tāpat arī tie eh, nodara kaitējumu patērētājiem. Īsnībā mums ir jādomā par eh, to, kā mēs rīkosimies attiecībā uz patērētājiem. Gan padomē, gan arī uh, ziņojuma projekts ir daudz tālāk nekā komisijas sākotnējais priekšlikums attiecībā uz patērētājiem. Uh, Te ir runa par eh, tiešajiem debatiem, kas ir iekļauti uh, pašā ziņojumā, nevis uh, pielikumā. Mēs uzskatām, ka tas ir labs gājiens. Jebkurā gadījumā mums vajadzētu domāt par pienākumiem un par tiesībām, kas ir iekļauti direktīvā par maksājumu pakalpojumiem. Es uh, gribētu dot arī vārdu savam kolēģim, ja drīkstu to darīt. Lielas paldies priekšādētāji! Tagad pavisam īsi par uh, to... apmaiņas izmaksām. Mums ir jānodrošina tiesiskā noteiktība banku uzņēmumiem, lai tās saprastu, kā uh, strukturēt savus biznesa modeļus. Mēs uzskatām, ka darījumu MIF neatbilst eh, konkurences noteikumiem, ko ir publicējusi Eiropas komisija. Un tekstā ieteiktais neatbilst Eiropas kopienas konkurences tiesībām. Tas nerada tiesisko noteiktību, bet gan lielu apjukumu. Un mēs varētu risināt šo jautājumu eh, individuāli katrā dalībvalstī. Līdz ar to rastos eh, nevienlīdzīgi spēles noteikumi un arī uh, Uh, lieli sarežģījumi pārobežu darījumiem. Tas būtu pirmais, ko vēlējos teikt. Tagad otrais par pārejas periodu. Padome un daži parlamenta grozījumi iesaka ļoti garu pārejas periodu, daudz garāku nekā komisijas priekšlikumā, nu, proti um, daudz garāku nekā 2012. gads, kas pašlaik tiek ieteikts. Mēs uh, saprotam, ka viens no grozījumiem, ko ieteica padome, ir krasi nošķirt nacionālos un pārobežu tiešos debetus. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Ja MIF darbosies attiecībā uz pārobežu tiešiem debetiem, tad mēs eh, nenodrošināsim eh, vienoto sistēmu 21 dalībvalstī, kurai nav šī uh, MIF. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs uh, garāks pārējais periods uh, iekšzemes MIF, bet uh, mūs patiešām uztrauc šāds garāks pārējais periods pārobežu MIF. Paldies! Tagad došu vārdu referentei, lai viņa noslēgtu šīs debates, bet arī aicināšu viņu izteikties īsi. Paldies, priekšsēdētāji! Esam jau nedaudz iekavējuši, un tāpēc es izteikšos īsi un eh, nekomentēšu katru individuālo komentāru. Es vēlētos atgādināt, ka padome ir par to vienojusies, un esmu pārliecināta, ka arī mēs varēsim vienoties. Es esmu īpaši pateicīga Svenam un Sofijai, kas gribēja mums visiem atgādināt, ka Mūsu mērķis taču ir kopējs. Mēs vēlamies, lai maksājuma tirgus, vienotais maksājuma tirgus darbotos efektīvi. Tas arī novedīs pie efektīva vienotā tirgus plašākā nozīmē. Pašlaik mēs virzāmies uz šo mērķi. Tas ir pats galvenais punkts, ko mums vajadzētu vienmēr paturēt prātā. Tas, ko mēs šeit darām, Iespējams, ka mums no kaut kā nāksies atteikties, lai sasniegtu kopējo mērķi. Es ceru, ka mūsu diskusijās valdīs tieši šāds gars tuvāko nedēļu laikā. Esmu pārliecināta, ka mēs atradīsim kompromisu. Lielas paldies! Mēs balsosim par eh, šo ziņojumu šajā komitejā 27. jūnijā lai plenārsēdē mēs varētu balsot 11. Uh, septembrī. Lielas paldies referentei. Tagad pievērsīsimies nākamajam punktam. Ļoti vārdu pervenčai Berešai. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šī ir pirmā prezentācija manam ziņojuma projektam. Jūs esat saņēmuši Visi kolēģi ir saņēmuši to ziņojumu uzņēmumu par Eiropas pusgadu ekonomikas politikas koordinēšanai. Mēs esam saņēmuši jau atzinumus no budžeta komitejas un no sociālo lietu komitejas. Es domāju, ka tas būs labs ieguldījums mūsu tālākajās debatēs. Pirms es detalizēti izklāstīšu šo priekšlikumu, gribētu divus tādus vispārīgus komentārus izteikt. Pirmais komentārs ir par et cela a son importance sur le titre. Pirmais uh, komentārs ir par šī ziņojuma nosaukumu. Sākotnēji iesniegtais nosaukums uh, ir par Eiropas pusgada ekonomikas politikas koordinēšanai. Komiteju vadītāju konferencē uh, Vairāk kārt ir izskanējis tas, ka tā nav tikai ekonomikas politikas koordinēšana, ko grib ieviest šis Eiropas pusgads. Tas ir visu stratēģiju koordinēšana, kas ir pieminēts Eiropā 2020. Es domāju, ka tas ir kolektīvs darbs, kas ir nepieciešams šeit. Mums visiem ir jāparāda, cik tāls sniedz mūsu uh, izdomu, iztēlam fantāziju, lai ieviestu šo Eiropas pusgadu, jo pateicoties šim te pusgadam mēs varēsim vairāk pastiprināt sadarbību starp dažādām iestādēm, vairāk ieviestu kopienas metodi un labāk koordinēt dalību valstu politikas ar Eiropas politiku. Un tā nav tikai ekonomikas politikas koordinēšana. Otrs tāds vispārīgs komentārs ir par saistību starp šo darbu un to, ko mēs savā žargonā saucam par ekonomiskās pārvaldības pakotni. Nav šaubu, ka starp abām šīm diskusijām ir ļoti ciešas saiknes. Šajā ziņojumā izteiktie priekšlikumi ņem vērā sarunu gaitu ekonomiskās pārvaldības jomā. Nav šaubu, ka pēc būtības ekonomiskās pārvaldības modelis piedāvā dažādas stratēģijas. Un tās es ņemu vērā rakstot šo ziņojumu. šķiet, ka pirmajā uh, acu uzmetienā rodas zināmas problēmas tajā, kādas, kas būtu jāapraksta vienā ziņojumā un kas šajā otrā ziņojumā. Bet tagad runāšu par konkrētiem punktiem šajā priekšlikumā. Tas šobrīd ir īsts, tādēļ ceru, ka visi to būs izlasījuši. Es domāju, ka šis brīdis parlamentam ir ļoti būtisks mums nevajadzētu prasīt komisijai ko, kā komisija vēlas iesaistīt Eiropas parlamentu šajā Eiropas pusgadā. Ir ļoti svarīgi, lai mēs paši definētu, kāda ir tā realitāte tāda šobrīd, kādas ir mūsu pilnvaras darboties šajā procesā kopumā. Te mēs runājam par tādu īpatnēju procesu, jo mēs mēģinam izkristalizēt vairākas procedūras. Viss tas, kas tika ieviests Lisabonas eh, stratēģijas laikā un tagad ir pārņemts Eiropā 2020, mums ir dažādi ekonomiskās pilotāžas rīki, kas tiek izlikt uz galda. Mēs esam tādā būtiskā pārmaiņu un kristalizācijas brīdī, un parlamentam ir ļoti skaidri jādefinē sava loma. Ja mēs runājam par Eiropas ekonomisko un monetāro savienību, tad šajā jomā liela daļa kompetences atrodas dalību valstu rokās. Taču mēs ļoti labi apzināmies, bez koordinācijas Eiropas līmenī daudzas lietas nedarbotos monetārajā savienībā. Kādas ir Eiropas parlamenta pilnvaras? Mēs esam uzkrājuši ļoti daudz pieredzes, arī esam uh, uzkrājuši jurisprudenci. Šīs komisijas pieredzē Mums arī ir zināmi risinājumi dažādos sociālajos jautājumos, kas saistīti ar ekonomiku. Es domāju, ka ir jāatceras šīs te mantojums, šīs tiesību aktu kopums. Un no otras puses mums ir jāskatās, kāda reālā situācija dalību valstīs, kas jāņem vērā, ja mēs vēlamies kaut kādā veidā spērt soļus uz priekšu, izmantojot šo Eiropas pusgadu. Līgumi mums dod pilnvaras iejaukties Un ir divas dimensijas, kas ir īpaši izteikts, proti ekonomikas koordinācija un otrkārt budžeta uzraudzība. Runājot par ekonomiskās politikas koordināciju, tad parasti tās tiek, tā tiek nodrošināta izmantojot komisijas vadlīnijas. Taču šīs, šī metode zaudēs lielā mērā savu nozīmi, un tādēļ parlamentam ir nepieciešams spēlēt daudz aktīvāku savu lomu. Šodien mums ir jārunā ar komisiju un padomu par to, kāda tieši būs šī procedūra. Demokrātijā mēs nevaram mainīt pieeju katru mīļu dienu. Mums ir jāprognozē tas, kā mēs mainīsim lietas, vai mēs ieviesīsim sankcijas vai kaut kāds brīdināšanas mehānismus. Varbūt, ka situācija mainīsies, tas mums jāuzdod jautājums komisijai. Taču šobrīd šķiet, ka galvenā metode būs ikgadīga ekonomiskās izaugsmes analīze un pārbaude. Un tādēļ es piedāvāju sekojošo ka komisijai vajadzētu respektēt noteikto kalendāru, kā tas notiek. Un arī parlaments ir jāiesaist šajā analīzē. Tādējādi mēs varētu pāriet no vecajām vadlīnijām uz jaunu metodi. Otrā dimensija, kas attiecas uz dalību valstīm vairāk. Un šeit ir divi vēl aspekti, kurus es gribētu šajā te debašu posmā pieminēt. tas, kas ir jādara dalību valstīm, jādara dalību valstīm, un tur mēs nevaram iejaukties. Tas pats par sevi saprotams. Un tomēr Mēs esam uzkrājuši šeit ļoti plašas zināšanas un pieredzi, eh, kas varētu izrādīties noderīga. Ir jāievieš tāds jēdziens kā ekonomiskais dialogs, kas pilnībā respektē dalību valsts neatkarību budžeta izveidošanā, bet kas dod iespējas šeit debatēt piemēram, par Eiropas stabilitātes mehānismu mobilizēšanu un tādos brīžos noturēt specifiskas debates par kādu konkrētu dalību valstu, kurai ir grūtības. Kā mēs to darījām krīzes komitejā, debatējot par Grieķiju? Es gribētu, lai mēs šeit izmantot ļoti precīzus termiņus. Šīs te jēdziens - ekonomiskais dialogs ir ļoti līdzīgs nosaukumam monetārais dialogs, bet to mēs nevaram izmantot visur. Ja mēs tā darīsim, tad mēs atteiksimies vēl no daļas pilnvaru, ko esam izmantojuši daudz gadu garumā. Ekonomiskais dialogs ir dialogs, kurā mēs vēlamies iesaistīties ar dalību valstīm kurās ir īpaši sarežģīta situācija kaut kādā konkrētā brīdī un kur ir nepieciešama iejaukšanās. Šis termins ir jālieto ļoti precīzi un tikai šāda, šajā gadījumā. Es ceru, ka par to mēs varēsim vienoties. Tālāk par dalību valstu pilnvarām. Ir vēl kāds ļoti svarīgs aspekts kā dalībvalsts izstrādā savu budžetu, kā mēs varētu efektīvi koordinēt budžeta izveidošanu. Mani ļoti pārsteidz tas, ko Žans Klods Junkers teica vairāk nekā pirms 11 gadiem. Tas bija brīdī, kad tika pārskatīts stabilitātes fakts 2005. gadā. Toreiz Joakims Almūnī bija komisārs. Um, viņi runāja par kalendāru harmonizēšanu, par datu harmonizēšanu, uh, kā tiks izstrādāt dalību valstu budžeti. Tātad vienlaikus visi. Šobrīd vienīgais, kas ir iekļauts uh, stabilitātes pakta jaunajā versijā, Eiro plus paktā tātad ir tas, ka dalību valstu konstitūcijās būtu jāieraksta aizliegums eh, veidot pārmērīgu budžeta deficītu. Domāju, ka mums vajadzētu vairāk uzraudzīt šos budžetus. Pirmkārt, piedāvājot kalendāru, kad tas tiek pie, budžets tiek veidots, kad notiek debats dalību valstu parlamentos, ka ir jāiesniedz dalību valstu dokumenti. Uh, tādi kā valsts reformu programmas un stabilitātes un konverģences programmas. Un bez tam es domāju, ka ir nepieciešams e, pieprasīt dalību valstu budžetu harmonizāciju zināmā mērā vai salīdzināšanu. Kādam tas reiz ir jāsāk, jo savādāk mums nebūs stratēģija 2020. Tā būs tikai tāda akadēmiska stratēģija uz papīra. neviens, ja neviens nepārbaudīs to, kā tā tiek ieviesta dalību valstu un Eiropas budžetā, tad tai nav nekādas jēgas. Tad mēs vērt, vērtēsim valstis pēc kritērijiem, kas pilnīgi nav pieminēti šajā stratēģijā. Priekšsēdētājs kundze vēl nobeigumā pāris vārdu Es šeit nerunāju par kalendāru detaļām, kā tieši jādarbojas Eiropas pusgadam, jo esmu dzirdējis daudz un dažādas idejas no kolēģiem. Nobeigumā gribētu teikt tikai sekojošo. Man ir divi papildus vēr vērojumi. Pirmkārt, nav šaubu, ka šīs Eiropas pusgads ir jāsaist ar pastiprināto uh, dialogu ar dalību valstu parlamentiem, un es ierosinu sekojošo divu posmu pieeju. Pirmkārt, pirms pavasara Eiropa padomes noturēt parlamentāro nedēļu, ko varētu saukt par Eiropas nedēļu. Mēs zinām, ka divas pusdienas, kur laikā mēs tiekamies ar dalībvalstu parlamentāriešiem, neļauj noturēt padziļinātas debatas. Mums nākotnē būtu nepieciešams, nepieciešama plašāka sadarbība. Tas tātad pavasarī. Un pēc tam laika posmā starp Eiropa padomi un to brīdi, kad Eiropas komisija iesniedz rekomendācijas par atsevišķām valstīm, varētu organizēt kaut ko tādu, ko sauc par budžeta konferenci, kurā tiktu aicināt dalību valstu parlamentu eh, komisiju un Eiropas parlamenta komisiju priekšsēdētāju. Un otrs komentārs noslēgumā ir tāds, ka visiem šiem pasākumiem vajadzētu vainagoties ar to, ka mēs stiprinām savas zināšanas šajā jomā. Un varam tālāk ķerties pie makroekonomiskās si situācijas audita gada beigās, laikā, kad Eiropas komisija sagatavo šo te pārskatu par valstu ekonomisko attīstību. Tad arī notiek atbildība par budžetu. Eh, at, at, notiek atskaits par budžeta izpildu iepriekšējā gadā. Tāds tā tad ir priekšlikums par kalendāru. Es esmu pārliecināta, ka kolēģi ir izlasījuši man ziņojumu projektu. Šie bija mani ievadvārdi, kas cerams liks pamatus debatēm. Un vēl pāris vārdu nobeigumā. sarunu laikā vajadzētu paturēt prātā to, ka Eiropas pusgads neatiec tikai uz ekonomikas pakotni vien, tas ir daudz plašāks. Eiropas ekonomiskās pārvaldības pakotnes sarunas nevar beigties bez Eiropas pusgada jautājuma apspriešanas. Un mums ir jāzina, ko mēs gribam nobeigumā, kā gala rezultātu. Vai mēs vēlamies starpiestāžu nolīgumu par šiem jautājumiem, vai varbūt gribam iet vēl tālāk. Un piedāvāt regulu no demokrātijas viedokļa. Tā būtu piemērotākā forma, augstākā sadarbības forma, bet abas opcijas pagaidām paturēsim prātā, neizslēgsim nevienu no tām. Paldies par uzmanību. Uh. Thank you, thank you, Pavanš. I'm... Paldies. Atvainojos, ka citu darbu dēļ nevarēju šeit būt eh, klāt visu jūsu uzrunas laiku, jo diezgan daudz darba pašlaik ir darāmi. Tagad skatos uz ēnu referentiem. Filipkungs. Lūdzu. Paldies! Paldies! Pirmkārt, gribu pateikties Pervanšai par šo ziņojumu, kas, manuprāt, ir lielisks pamats mūsu tālākiem darbam. Protams, mēģināsim to bagātināt. Gribētu uzsvērt trīs būtiskus jautājumus šajā ziņojumā, kas mums ir svarīgi. Pirmais. Pirmais ir saistīts ar to, ka šis pusgads varētu kļūt par Eiropas sekundārās eh, likumdošanas eh, daļu jo es esmu jauns deputāts un es gribu vairāk pilnvarojumu institūcijām. Bet varbūt jāņem vērā arī tas, ka būtiski pieaudzis jauno institūciju iniciatīvu skaits, kas tiek veidotas ārpus Eiropas Savienības piemēram, runāja par Eiropas stabilitātes mehānismu un tam līdzīgi. Mēs redzam, ka savā ziņā notiek atkārtota politiku nacionalizācija, ja vismaz mēģinājumi to darīt, un tas nav nemaz veselīgi. Jo tādējādi tiek zaudēta demokrātijas daļa. Jā, iespējams, dalībvalstīs demokrātija varētu labi strādāt, bet izskatās, ka pašlaik nacionālām valdībām pilnvarojumu atņem, jo par šīm politikām īpaši nedebatē, vai nedaudz varbūt debatē nacionālos parlamentos, bet tālāk nekas nenotiek. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka mēs zaudējam cilvēkus. Paskatieties, kas notiek maksātāju valstīs, kur cilvēki vienkārši protestē par to, ka viņiem jāmaksā par citiem. Un tad ir cilvēki mm, valstīs, kur ir grūtības, uh, kas principā nevar norīt to, kas viņiem tiek pasviests priekšā. Iespēja atgūties būtu izmantojot demokrātiskus procesus, tātad procesus, kur demokrātiski ievēlēti pārstāvji nacionālā vai pārnacionālā līmenī piedalītos lēmumu pieņemšanā. Šeit jau nav runa par uh, pilnvarojumu pārdalus ar parlamentu padomu vai kaut kā tā, bet mums ir jāsaglabā demokrātiskā saikne īpaši svarīgos jautājumos. Otkārt, es šeit pieminēšu vārdu, ko reti izmantoju - subsidiaritāte. Ja mēs gribam nodrošināt labklājību Eiropiešiem, tad nav citas iespējas, kā būtiski virzīties uz priekšu politiskās integrācijas ziņā. Ir daži, kas aicina atgriezties pie dalību valstu līmeņa, bet šie cilvēki melo, jo tādējādi nākotni mēs sev nenodrošinām, jo pat lielākās valstis nedara pietiekoši. Mēs nevaram virzīties uz federālu pieeju, ja nebūs nodrošināta demokrātiskās atskaitīšanās vai kontrolas iespēja. Runājot par pusgadu un uh, ikgada izaugsmes pārskatu, es piekrītu jums, Pervanši, ka šeit ir runa par brīdi, kad komisija nāk klajā ar ekonomiskās politikas vadlīnijām. Bet mēs šeit redzam, ka šeit viens no ģenerāldirektorātiem sagrāb sev kaut kādu nozari, uz kuru, nav tiesi, uz kuru tam nav tiesības. Šeit ir runa, piemēram, par nodarbinātības politiku un pensijām, ka šis ir jautājums, par kur viņi neatbild. Vai ir izglītība? Ja mēs nevirzamies uz sociālās drošības sistēmas federalizāciju, tad šis jautājums nav Eiropas Savienības komisijas ziņā. Principā diktē dalību valstīm, kas tam būtu jādara, bet komisijai liekas, ka nu, tas ir jādara un aizvien lielākā mērā. Un šeit nekāda demokrātiskās kontrolas iespēja netiek nodrošināta. Neviens neuzrauga komisiju, kad tā saka dalību valstīm, ka jums jāatsakās no automātiskās algu indeksācijas Neviens viņiem nesaka, jūs uzvedieties, kā jums pieklājās, tā nav jūsu darīšana. Neviens to nedara. Nevienai institūcijai tādu brīvu vaļu nedrīkst dot. Nu, protams, diktatūrās tā notiek, bet uz to jau mēs nevirzamies. Tātad šeit ir būtiska problēma. Es nesaku, ka šeit ir runa par to, ka šis jautājums jāsaglabā vienmēr dalību valstu pārziņā, bet komisijai jāsaprot sava vieta. Es gribētu teikt FIN ģenerāldirektorātam, ka jūs būtiski pārkāpjat savas pilnvaras. Un vakar jau arī redzējām, piemēram, attiecībā uz ECB, ka neviens no jums netiek demokrātiski pāraudzīts, un jūs vienkārši diktējat dalību valstīm, kas ekonomikas ziņā būtu jādara. Jūs tā federāli pieejat šim jautājumam, bet jūs neviens demokrātiski nekontrolē. Un nobeigumā mēs runājam par ekonomisko pārvaldību un attiecīgo pusgadu zināmu iemeslu dēļ. Tas ir saistībā ar 2020 stratēģiju. Paldies, Pervanš, ka jūs to pieminējāt. Mēs šeit atbalstam to, ka 2020 politikai jābūt daudz uh, obligātākai. Mums ir gan budžeta kontrolas jautājumā jāpiet stingrāk, gan arī izmaksu jautājumu ziņā. Mums ir jārunā par disciplīnu, uh, Uh, kāda ir piemērota arī citās politikās. Un šis pusgads ir tā īstā vieta, jo šeit mēs varam runāt par budžeta jautājumiem, par stabilitāti, par konverģenci un arī par investīciju re, uh, daļu, kas ir Nacionālo reformu programmu daļa. Un šis man ir būtisks jautājums uh, debatēs par ekonomikas, ekonomikas pāraudzības pusgadu. Es atzīstu vai ticu tam, ka politikas, kas tiek ieviestas, eh, šīm politikām būtu jāgūst vairākuma atbalsts. Un šeit mums nevajadzētu iet pārāk tālu. Iedomājieties, ka kādu dienu mums varētu Eiropā būt citas vairākuma grupas un jums kā deputātiem būtu jānodrošina, ka institūcijas eh, nepārkāp savas pilnvaras. Mēs visi atbalstam demokrātiju šeit, un mums noteikti būtu jāmēģina saglabāt eh, pareizais līdzsvars. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tagad redzu, ka atgriežusies citi ēnu referenti, tagad Žans Pols, tad Silvija, tad Keis, kas runās Vikijas vārdā Čantu kungs un Udo, ja vēl kāds gribēs runāt, tad lūdzu ceļiet savas kartiņas. Lūdzu, Žanpol. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt gribu no sirds pateikties referentē. Mēs vienmēr to darām, bet šoreiz man šie vārdi tiešām nāk no sirds. Eh, kāds man jautāja, kādēļ gan es nepārstāvu riet, eh, kreisās partijas. Atbildi ir tāda, ka es vairs nesapņu, nesapņoju. Debats šobrīd ir diezgan surrealistisks, jo mēs zinām, cik ļoti sarežģīti ir vienoties par ekonomiskās pārvaldības pakotni, tā saukto pakotni. Sarunas turpinās, es zinu, ka šorīt bija e, kāda sēde sākot no pulksten sešiem rītā, būs jauns trialogs, un mēs nezinām, kad beigsim runāt par šo jautājumu. Viss tas, ko mēs varam teikt par Eiropas pusgadu, ir ļoti interesanti, taču tas būs atkarīgs pilnībā no tā, par ko mēs vienosimies šajā ekonomiskās pakotnes uh, debatēs. Šodien pamatjautājums ir tāds. Mums jāzina konkrēti, ko mēs darīsim mēs nogaidām it kā, un šī sistēma ir aprakstīta ar daudz un dažādiem vārdiem. Mēs runājam par Lisabonas stratēģiju, pēc desmit gadiem pateicām, ka šī stratēģija nebija pilnīgi nekas, neesam neko sasnieguši, ir bijušas metodoloģiskas kļūdas šī stratēģijas izstrādē, un ir daudz pasākumu, kas tomēr ir valdību kompetencija, kurās nedrīkstam iejaukties. Šodien esam izdomājuši jaunu jēdzienu Eiropa 2020 Es klausos, ko saka mūsu līdzpilsoņi. Viņi grib kaut ko konkrētu. Nu, un konkrēti būtu, ja mēs rastu tūlītējs risinājums tām problēmām, ar kurām saskaramies. Un, protams, arī domāt par vidējo termiņu un par nākotni, nosakot noteikumus, kā būs jādarbojas. Nav tik svarīgi varbūt, ko mēs darīsim šodien, 15. jūnijā, vai kādas būs jaunās parlamenta pilnvars. Mums katru dienu tiek teiks, ka pateicoties Lisabonas līgumam, parlamentam daudz lielāks pilnvars. Taču es esmu spiests konstatēt, ka pirms uh, Lisabonas līguma bija koplēmums parlamentam, kas tika iesaistīts koplēmuma procedūrā jautājumos par ekonomiskiem monetāriem jautājumiem. Un šobrīd tas ir vēl sarežģītāk mums iesaistīties kaut kādā lēmuma pieņemšanā. Uh, es esmu pietiekami vecs, lai zinātu, ka starp vārdiem un darbiem nevienmēr ir pilnīga saskaņa un harmonija. Kāpēc šodien mums ir grūtāk ietekmēt lēmums? Tādēļ, ka katra valsts aizstāv savu pozīciju, reizēm tas ir dogmatiski, reizēm mazāk dogmatiski. Tās debats, kas mums bija pirmīt par sepa, arī labi parādīja, ka mēs neesam gatavi pārmaiņām. Intvelds kundze uz to ļoti skaidri norādīja. Šī parlamenta uzdevums ir ievies demokrātisko kontroli Eiropas iestāžu e, darbībā. Un mums ir nepieciešams arī izvirzīt realistiskas, bet tūlītais prasības. Tā, lai tā kopienas metode, ko mēs izmantojam, netiktu pilnībā nonivelēta dalību valstīs, kuras ķersies pie starpvaldību metodēm. Jo ko mūsu pilsoņi vēlas, ko viņi gaida no Eiropas? Viņi gaida kaut kādus rezultātus. Šodien vieglāk ir pateikt, Eiropa neko mums nedod, Eiropa neko nedara. Tas ir vieglāk nekā mēģināt aizstāvēt šīs te Eiropas plānus un dažādus projektus, kas patiesībā dod daudz labumu. Es minēšu kādu piemēru, kas man ļoti skumdināja. Svētdienas vakarā kādā Francijas televīzijas kanālā lauksaimniecības ministrs, kas ir pārliecināts Eiropietis, ģermanofīls, runā ļoti labi vācisku, un viņš ir mans labs draugs. Viņš runāja par šiem te saindētiem gurķiem un teica, Eiropai jāmaksā par šo skandālu. Man rodas jautājums, kāpēc? Viegli ir teikt patērētājiem, Eiropa seks šīs izmaksas Tanīpat laikā eh, dalību valstu pārstāvji nevēlas palielināt budžetu un saka, ka budžets Eiropā nepalielināsies līdz 2020. gadam. Kurš būs tas pilsētas mērs, kurš pateiks, ka līdz 2020. gadam nemainīsies viņa pilsētas budžets? Tad viņš var, viņu var uzskatīt par traku, neviens tik traks nav. Šodien tik līdz rodas kaut kāda problēma, teiksim, uh, kādā no uh, lielajiem lielveikaliem. Eiropai tūdaļ ir jāmaksā tādēļ, ka tā it kā ir vainīga pie kaut kādas problēmas. Es domāju, ka nedrīkstam vienkāršot problēmu. Mums ir jābūt realistiskiem, priekšlikumam jābūt spēcīgam, un tas nebūs spēcīgs, ja tas nebūs realistisks. Un tādēļ es uzskatu, ka Beres skundzes uzsāktais ziņojums ir vienkārši izcils, kā jau vienmēr viss, ko viņi dara. Uh, Šis ir pašiniciatīvas ziņojums. Mēs vēlējāmies to rakstīt tādēļ, lai radītu pamatu saprātīgai un realistiskai procedūrai Eiropas pusgada ieviešanai, kurā mēs varētu sadarboties ar padoni un komisiju. Tam ir jābūt ambiciozam priekšlikumam un arī tāpat laikā realistiskam. Paldies, Žampo. Silvija, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kundze. Pirmkārt, es gribētu atvainoties referentei. Mēs es piedalījos ekonomiskās pārvaldības sarunās un tādēļ nokavēju ievadrunu. Lielas paldies par jūsu priekšlikumiem, kas patiešām iet tajā pašā virzienā, kā tas, ko mēs cenšamies panākt otrajā sarunās par ekonomisko pārvaldību. Gribētu minēt divus jautājumus. Pirmkārt, mums ir jāizdara secinājumi pēc šīs krīzes. Viens no secinājumiem ir tāds, ka mēs neesam pietiekami ieviesuši struktūrālās reformas. Man nepatīk šis vārds. Uh, struktūrālās reformas, taču ikvienam ir skaidrs, ka mums ir jāiet daudz tālāk makroekonomisko reformu ziņā. Viss tas, kas ir vērsts attiecībā uz stratēģijas Eiropa 2020 stiprināšanu, ir apsveicam. Filipam gribu teikt, ka Eiropas komisijai, protams, ir jārespektē dalību valstu pilnvars, Taču, ja mēs izējām no principa, ka ik viens ir pilnīgi suverēns un komisijai nav nekādas darb, daļas gadu lietām, tad tas man īsti nepatīk. Mums ir jāmēģina darīt kaut kas vairāk kopā. Eh, Komisija arī mēģina nāk klajā ar priekšlikumiem, kā piemēram Eiro plus. Šīs debatas ir vairāk jāleģitimizē, un Beres kundze ļoti labi jau savā ziņojuma priekšlikumā to pasaka. Domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka ir vairāk jādarbojas visiem kopā īpaši Eirozonā, bet arī 27 dalībvalstu zonā. Ir tādas jomas, kas ir daļēji dalību valstu kompetencija un daļēji Eiropas kompetencija, un ir jomas, kas ir attiecas uz sociālajiem partneriem. Es domāju, ka ir jārespektē viss šīs kompetenci robežas un būtu pārāk bīstam iet pārāk tālu. Visgrūtākais ir tas, kā mēs varam definēt šo leģitimitāti dažādajos līmeņos. Pervanš Beres nāk klējā ar priekšlikumu, kuru ir izteikuši arī citi deputāti, prot rīkot šos starpparlamentāros fórums ar dalību valstu parlamentāriešu, un tā ir ļoti laba ideja. Bet jāstāsta, kā mēs to ieviesīsim, lai tas nebūtu tikai tāds gada tirgus vienkārši. Domāju, ka ļoti svarīgi ir lai šeit ierastos kompetenti dalībvalstu parlamentārieši un ne tikai tādi, kas nodarbojas ar Eiropas jautājumiem kopumā. Un pēdējais, es domāju, ka nezinu, kā beigsies sarunas par ekonomisko pārvaldību, bet šīs ziņojums noteikti ir jāharmonizē ar to, kas notiek šajā otrā pakotnē. Domāju, ka ir nepieciešams Eh, ieviest zinām konsekvenci tajā, ko parlaments mēģina panākt šajā dosijā un arī otrajā par ekonomisko pārvaldību. Paldies! Paldies, Keija! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es gribēju izteikt eh, Fordskunds uh, eh, vārdā atvainošanos par to, ka viņš šeit nav ieradusies, jo, kā jau jūs dzirdējāt, šodien, šodien ļoti daudz darāmā. Un viņa vienkārši ir apgāzusi dažādu darbu lavīna bet noteikti novērtē to lielo darbu, kas ir izdarīts pie šīs pakotnes, un es ceru, ka šovakar eh, darbs zināmā mērā tiks pabeigts. Man ir pavisam īsi komentāri, bet noteikti viņi pavadīs eh, zināmu laiku kopā ar referentu un tad detalizētāk eh, par to runās. Sākotnēji komentāri ir tādi, viņa piekrīt Bereses kundzei par stabilitātes un izaugsmes paktu, par 2020 un ekonomiskās politikas un nodarbinātības vadlīnijām un runā par to, ka viss šis ir jākoordinē noteiktu iniciatīvu formā. Protams, ka situācija ir savādāka neatbilstību jomā, bet loģiski ir tas, ka jāstrādā kopā un tas vienmēr ir atbalstāms. Viņa piekrīt arī referentei par uh, ikgadējās izaugsmas pārskatu, tam ir jābūt tehniskam dokumentam, jābalstās uz analīzi, un tam nebūtu jākļūst par politisku rīku. Vēl runājot par laika grafikiem, kā jau Žanpols Kazēs teica un citi runātāji, pārklājums ar ekonomisko pakotni patiešām ir reāls. Būtu jāskatās, kā šis pusgads strādās praksē, pirms mēs lūksim, lai vairākas, vairāk grupu iesaistās. Protams, ka tas viss ir savstarpēji saistīts ar ekonomiskās pārvaldības pakotni, tāpēc varbūt nepieciešams būtu uzraudzības periods un varbūt zināms eh, piemērošanās periods bet nu, kopumā jāsaka, ka mums ir jābūt vienkāršam, pusgadam, nevis sarežģītam, tam jāņem vērā nacionālās budžeta procedūras un jāpapildina tās izmaiņas, kas jau ir ekonomiskās pārvaldības pakotnē noteikts. Bet, nu, protams, strādāsim kopā ar referenti, jo ir nepieciešams eh, palielināt sadarbību, lai virzītos uz priekšu. Paldies tagad Nikolas Lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Šīs diskusijas ir ārkārtīgi noderīgas. Mēs jau tā darījām sākotnējā viedokļu, sākotnējās viedokļu apmaiņas gaitā. Referenti ir nākus klajā ar vairākiem priekšlikumiem. Tomēr šeit situācija nepavisam nav noteikta Referente noteikti redz, kādas ir pretrunas, un viņa mēģina tās izlīdzināt. Pirmais punkts ir saistīts ar demokrātiju un parlamentu un, un šī parlamentu un nacionālo parlamentu lomu. Gribēju izteikt tādu metaforu kā simbolu, kas palīdzēs mums diskusijās. Šodien Grieķijas premjerministrs runā ar Grieķijas prezidentu un ir ļoti iespējams, ka Grieķijā būs ārkārtas vēlēšanas. Un viens no iemesliem ir tāds, ka sociālistu parlamenta deputāti, tātad pasok partijas biedri, atteiksies no amatiem vai arī aizies no sociālistu grupas. Viņi saka, ka nav gatavi balsot par uh, stingriem taupības pasākumiem, kas pašlaik tiek skatīti parlamentā. Tātad šos pasākumus jau ir sagatavojuši trojkas ietvaros, viņi nav gatavi tos atbalstīt. Viņi saprot, kas ir jādara, bet nekāda nevar sevi piespiest to izdarīt. Un tad jautājums ir par to, kāds tad ir nacionālā, kāda ir nacionālā parlamenta loma uh, Un sanāk tā, ka valdošā partija tiek piespiesta kaut ko atbalstīt. Tātad šeit ir tāds fundamentāls dabas jautājums. Ir runa par kaut ko ārkārtīgi svarīgu nacionālajiem parlamentiem, eh, konkrēti nacionālo budžetu. Šis ir rīks, instruments, kas ir viņu ziņā, lai radītu caurskatāmību, uh, Un ja jūs sakat, ka šeit virzība vairs nebūs uz izaugsmi un labklājību, tad šāds jautājums ir jāuzdod ne tikai Grieķijas parlamentā, bet arī citos parlamentos. Tas pilnībā maina to, kā mēs skatāmies uz e, valdošās partijas un opozīcijas partijas lomu, jo nacionālos parlamentus ievēlē vēlēšanās. Un tagad sanāk tā, ka valdošā partija nevar kaut ko parakstīt vai atbalstīt, kas tiek zināmā mērā spiests cauri Nacionālam parlamentam, un tā ir tāda pretruna. Jo, zināmā mērā, Nacionālo parlamentu iespēja manevrēt tiek ierobežota. Tas šeit ir ārkārtīgi svarīgi un ir arī skaidrs, ka, piemēram, ja cilvēki man saka, ka ir nepieciešams e, veicināt ekonomisko koordināciju Eiropas līmenī, tad es teiktu jā. Bet šādai koordinācijai ir jābalstās uz principiem, kas ir saistīti ar Eiropas līmeņa pārvaldību, piemēram, pusgada ietvaros. Nu, pamatojums ir tāds, ka krīze mums ir tāpēc, ka nedarbojās stabilitātes un izaugsmas pakts. Un tagad, lai situāciju labotu, mums ir jāpadara noteikumi stingrāki. Un tas nav kaut kādu ideoloģisku iemeslu dēļ. Lieta ir tāda, ka mēs esam nonākuši ceļa galā, un Eiropas pusgads ir balstīts uz tieši, tādi pašiem, tieši tādiem pašiem principiem. Šeit ir runa par stingru budžetu kontroli. Protams, ka ir nepieciešama budžeta disciplīna, bet šis tikai padarīs pretrunas daudz lielākas un nekādā ziņā nepalīdzēs mums, atļaut, nepalīdzēs mums atrast izēju no krīzes. Nu, tādi ir tie rīki, kas ir mūsu rīcībā. Es zinu, ka referenti ir darījusi visu, kas iespējams, eh, bet, nu, tā, tā, tā mums ir jāstrādā. Pervanš komisijas pārstāvis šeit ir ieradušies, vai jūs esat gatavi uzklausīt komisiju, vai pati gribat apkopot. Ā, vēl Ludo grib runāt. Jūs, jūs tad varat padomāt kādu laiku, vēl Ludo lūdzu. Ich bin zunächst einmal, äh, auch wenn er das jetzt nicht hören kann, in Paldies, Pat ja varbūt visi mani nedzird, es esmu patiešām uztraucies par uh, manu mīļo kolēģi Žana Polu Gozesu. Jā, viņš mani klausās ļoti labi. Manuprāt, uh, šeit ir runa par to, ka cilvēki nevar uh, sapņot. Uh, Un tas nozīmē, ka īsnībā viņi ir slīmi. Šeit nav runa par politiku, te ir īsnībā runa par medicīnu. Un es ļoti ceru, ka Gozes kungs eh, atkal iemācīsies sapņot. Es esmu uh, arī uh, gribētu pieminēt uh, savas uh, godāmās kolēģis Kejas teikto. Jautājums ir par to, ka Kejai vajadzētu izmantot šo izdevību, lai noskaidrotu savas politiskās grupas nostāju. Mēs nevaram šeit paņemt uh, pauzi. Ja mēs šeit paņemsim pauzi un ļausim šim semestrim vienkārši turpināties, tad mēs eh, nevarēsim apzināties savas tiesības. Mums taču ir jādomā par konsultācijas tiesībām. To vajadzētu jums skaidrot eh, savai grupai, vai te ir runa par programmu, uh, Eh, samazināt Eiropas parlamenta tiesības, tad mēs varētu arī spriest par šiem jautājumiem, vai varbūt mums vajadzētu šīs tiesības pacelt jaunā līmenī, jo galu galā te ir runa par jaunu institucionālu uzdevumu, kas ir saistīts ar semestri. Mums ir jādomā par to, kā parlaments šīs savas jaunās institucionālās tiesības piemēros jaunai situācijai. Tieši tāpēc eh, bija nepareizi arī tas, ko teica Silvija Gulāra Viņa teica, ka šīs sarunas par sešu mm, pasākumu paketi e, nevar ietvērt e, semesti, par ko runā Pērvāņša. Daļa no mūsu diskusijām, un šeit atkal atklāšu noslēpumu, ir jautājums par Vortmanas skolas ziņojumu. Cik svarīgi ir nodrošināt e, starpiestāžu nolīgumu ja ir runa par parlamenta lomo eh, turpmākajā semestra iedalīšanā. Es nevaru to novērtēt, es varu vienkārši šeit paust savu nostāju. Pašlaik tiek teikts, ka to vajadzētu nodrošināt eh, likumdošanas paketē. Likumdošanas pakete var attiekties tikai uz tiem punktiem, kas ir likumdošanas paketes sastāvdaļa. Uh, Pērvāņša norādīja, ka semestrī ir runa par daudz ko citu, ne tikai par likumdošanu, te ir runa par 2020. gada stratēģiju, nodarbinātības eh, gadli, vadlīnijām, par izaugsmes eh, ziņām un tā tālāk, par daudziem dažādiem jautājumiem. Te nav jautājums par to, kā mēs eh, un vai mēs pārbaudīsim dalībvalstu darbu, vai arī mēs domāsim par to, kā tiek, ietek kā tiek ietekmēts kopējais iekšējais tirgus. Mums ir jārunā par starpiestāžu jautājumiem, kāda ir parlamenta vieta šajā, šajās attiecībās. Es neredzu, ka tautspartijas grupa un liberāļi varēja savā starpā vienoties par to, ka starpiestāžu nolīgums ir svarīgs punkts mandāta jautājumā ar padomi. Ja mēs to nevarēsim izdarīt, tad mums vajadzētu panākt, lai pervanša ziņojumā tiek izdarīts spiediens uz uh, lielāku lomu Eiropas parlamentam. Bur Tas mums varētu izdoties vienā no šiem diviem punktiem. Ja tas mums neizdosies nevienā no šiem punktiem, tad šīs Eiropas eh, parlamenta sasaukums ies eh, vēsturē kā tāds, kurš nav izmantojis savas tiesības. Un es uzskatu, ka Lamberta kungs ļoti pareizi jau par to runāja. Thank you, Udo. Since you've uh, asked me some... Paldies, Udo, tā kā tu man uzdev dažus jautājumus, es labprāt uz tiem atbildēšu. Es nedomāju, ka mums būs pašiniciatīvas ziņojums mums būtu tapis pašapziņa, pašiniciatīvas ziņojums, ja mēs būtu domājuši, ka varēsim atrisināt visus šos jautājumus ar uh, likumdošanas aktiem, ar normatīvajiem aktiem. Lai arī kas notiktu ekonomiskās pārvaldības pakotnē, koplēmuma procedūra šķiet ārkārtīgi sarežģīta visām pusēm, un parlaments noteikti nedabūs visus tos rezultātus, ko tas vēlas, un arī padomu nesaņems pilnīgi visu, ko tā vēlas, līdz ar to neizbēgam tas būs kompromiss. Un tas nozīmē, ka mums būs jāturpina darbs. Uz to norādīja jau arī referente. Esam darījuši to jau iepriekš, monetārā dialoga kontekstā, un turpināsim to darīt arī šeit. Pervanš, protams, ir īstais cilvēks, kurš ļoti labi zina, ko parlaments ir pagātnē panācis ar šādām metodēm, kad viņa bija ekonu komitejas priekšsēdētāja un kad arī bija iepriekšējais priekšsēdētājs. Mēs darīsim tieši tādā pašā veidā kā, kā agrāk. Vai par viņš gribētu uzklausīt komisijas pārstāvu? Komisijas pārstāvs Šulc kungs lūdzu. Jā, paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs zinat, komisija vienmēr jau Lisabonas stratēģijas laikā uzskatīja, ka dalību valstu iesaistīšana, tīpaši dalību valstu parlamentu iesaistīšana un, protams, arī Eiropas parlamentu iesaiste ir ļoti svarīgi. Priekšnoteikumi, lai stratēģija darbotos veiksmīgi. Varu piekrist vairumam uh, izteikumu, kas šeit izskanēja debatēs. Varbūt ierēdnis varētu runāt savā dzimtajā valodā, mums ir pieejams arī tulkojums. Tas, um... Also die Kommission hat ja in den Verhandlungen zu Tātad eh, komisija savā sarunās par likumdošanas paketi. Nē, es tomēr runāšu angliski, jo es eh, ikdienās darbojos pie šī jautājuma angļu valodā. Uh, Tātad eh, šajā uh, eh, sešu pasākumu paketē mm, padome un parlaments jau ir vienojušies par dažiem no šiem jautājumiem. Šķiet, ka pastāv konverģence attiecībā uz uh, prasību, kas ir iekļauts, uh, iesaka iekļaut arī šajā ziņojumā, ka parlaments tiek iesaistīts semestra izvērtēšanā. Komisija uzskata, ka semestra kodifikācija ir pozitīva lieta. Uh, Jūs noteikti zināsiet, ka sākumā mums eh, radās dažas tehniskas problēmas šajā jautājumā, bet tagad mēs piekrītām parlamenta viedoklim, ka ir eh, noderīgi nodrošināt kodifikāciju. Es vēlētos uzsvērt eh, dažas no kritiskiem punktiem, bet īpaši, ko pieminēja Lamberta kungs. Viens no pamatjautājumiem ir tas, ka un to pieminēja arī citi, ka Eiropas semestris ir reakcija uz krīzi un mācīšanās no krīzes. Pats galvenais, ko mēs varam mācīties, ir tas, ka mums e, ir jāuzlabo mūsu ekonomiskā uzraudzība, lai nodrošinātu labāku funkcionēšanu. Vidējā un garā termiņā mums ir jādomā par krīzes novēršanu un par e, mūsu uh, darbības uzlabošanu attiecībā uz krīzi. Mums ir jādomā arī par politiskajām vadlīnijām. Ja mēs paskatāmies uz uh, komisijas uh, pagājušajā dēļ sagatavoto paketī, tad jūs redzēsiet, ka komisijas ieteiktās politiskās vadlīnijas ir konkrētākas un izmērāmākas. Tieši tāpēc mēs ceram, ka mēs varēsim labāk un cauredzamāk izvērtēt darba rezultātus un arī to, kā tiek veikts darbs. Protams, ka komisija balstās uz līgumu. Nāsmu īsti pārliecināts, kāpēc tika lietots termins diktatūra. Taču vispārīgi runājot, es gribētu teikt, ka Eiropas semestris ir ievērojams solis uz priekšu, un es varu teikt, ka mēs atbalstām daudzus ieteikumus, kas ir iekļauti ziņojumā. Protams, ka situācija vēl attīstās, un mēs turpinam diskutēt par uh, ekonomiskās pārvaldības paketi. Paldies, Pervanča! Paldies, priekšsēdētājs kundze, liels paldies visiem kolēģiem, kas vēlējās izteikties un bagātināt šīs debatas. Šī ir tikai pirmā viedokļa apmaiņa. Mēģināšu īsi atbildēt uh, izskanējušiem jautājumiem. Paldies Filipam Lamberam par to, ka viņš man atbalsta pieejā, kāda es izvēlējos runājot par Eiropas pusgadu. Ja mēs paturam patreizējo formulējumu, tad mēs dodam tiešām visas pilnvaras finanšu ministriem, ekonomiskas un finanšu ģenerāldirektorātam un ECB tādos jautājumos kā dalību valsts investīcija, kā darba, spā, darba tirgus investīcijas un tā tālāk, bet tas nav tas, kas mums ir nepieciešams. Otrakārt, par reformu jautājumu. Gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka mums ir ļoti liels mehānisms, kas ir ļoti sarežģīts, bet, protams, ir nepieciešams reformas, bet mēs nezinām kādas. Vai mēs vienkārši uzspiedīsim visiem uh, aiziešana pensijā 67 gadu vecumā, eh, samazināsim algas, neindeksēsim pensijas, jeb mēs vēlamies finansēt izglītību, mūža izglītību un vēl visādas nepieciešamas jomas, investēsim zinātnē un pētniecībā, lai pārveidotu savu ekonomiku tā, lai tā kļūtu ilgtspējīgāk. Tās ir debats par pamat jautājumiem. Uh, un mums ir jārunā par šiem jautājumiem, ja mēs runājam par reformām. Uh, Es zinu, ka šeit ir ļoti dažādi viedokļi par to, kādas ir jāveic reformas, ir īpaši runājam par struktūrālām reformām. Šeit esmu runājis jau daudz kārt par to, ka mums ir jāskatās uz dalību valstu budžetiem, cik tajos tiek atvēlēts izglītībai. Lisabonas stratēģijas laikā, piemēram, kur izglītībai bija jābūt par konkurēt spējas tādu ķīlu Puse dalību valstu Eiropas Savienībā šajā periodā ir samazinājušas ieguldījumus izglītībā. Žans Pols Gozēs, e, Udo Bulmans jūs aicināja atsākt sapņot, es varu viņam tikai pievienoties. Tāpat viņš aicināja jūs izskatīt arī tos priekšlikumus, kas šobrīd ir iesniegti ieskaitot arī komisāru priekšlikums, ja šie komisāri nāk no jūsu politiskās ģimenes. Un šajos priekšlikumos tiek atkal atkārtotas tās debatas, kas šeit ir norisinājušās jau ļoti sen, jo šīs tēmas tika aizsāktas jau konventa laikos, bet šobrīd tās atkal ir kļuvušas ārkārtīgi aktuālas. Ja mēs ierobežosim savu attieksmi pret Eiropas pusgadu tikai ar to, kā tiek ieviesta ekonomiskās pārvaldības pakotne, tad mēs nevarēsim ieviest plašāku koordināciju kā tikai budžetu pāraudzību. Gribētu vērst kolēģu uzmanību uz desmito punktu šajā te ziņojuma projektā, kurā es iesaku izmantot šo Eiropas pusgadu kā tādu, kas ļauj atbalstīt ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas Eiropa 2020 mērķu īstenošanā. Mēs vēlamies, lai būtu ļoti skaidri investīcija plāni gan vidējā termiņā, gan arī garākā laika posmā. Tas varētu samazināt līdzsvaru trūkumu un lielās atšķirības Eiropas Savienībā. Atbildot Silvijai Gulārai, Es varu teikt, ka manuprāt šīs te harmonizācijas jautājums ar ekonomiskās pārvaldības pakotni visiem ir ļoti svarīgs un visi to paturēs prātā ekonomiskās politikas koordinācija nav vienīgais aspekts Eiropas pusgadam, kādēļ tas ir ieviests iepriekšējā mm, sasaukuma laikā mēs visu laiku domājam, kā mums vajadzētu izturēties pret Lisabonas stratēģiju. Mēs izdomājam G32, G36, 38, visi šeit zina, par ko es runāju. Mēs visi zinām, cik ļoti embrionālā stāvoklī ir šī ekonomiskās politikas koordinācija Eiropas pusgada priekšlikums nāca no Eiropas komisijas, un tas mums dod iespēju labāk harmonizēt savu darbību. Eh, komisija mums runā par Eiropas parlamentu lomas kodifikāciju. Es šeit nevaru piekrist. Es domāju, ka mums pašiem ir ļoti laba pieredze Kodifikācija ir esošo lietu sakārtošana, bet mums ir jāiet tālāk. Mums ir jādefinē un pilnībā jāatzīst sociālo partneru loma, tie netika pieminēti šodien debatēs, diemžēl, tāpat arī dalībvalstu parlamentu lomu un Eiropas parlamentu lomu. Tā mums ir jāmaina, ja mēs vēlamies, lai Eiropas vērtības tādas kā demokrātija tiktu ievērotas arī runājot par ekonomisko politiku. Priekšādātājs kundze, tā bija pavisam īsa atbilde uz deputātu izteikumiem, un vēl pēdējais vērojums Svinbarnas kundzē, kas runāja šeit Fordas kundzes vārdā. Ikgadējās ekonomiskās izaugsmes pārbaudīšanas mehānisms nevar būt tīri tehnisks vienkārši. tam ir jābūt ļoti politiskam paņēmienam. Tādēļ, ka ir dažādi ļoti radikāli priekšlikumi par to, kāda ir jābūt ekonomiskai politikai, bet neapšaubām tas ir arī tehnisks uh, mērījumu veids, un mums ir jāsaglabā šīs te mērauklas abi raksturlielumi, gan politiskais, gan tehniskais. Un nobeigumā priekšsēdētājs kundze kaut kas, kas netika pieminēts, bet kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Eiropas komisija visu laiku runā par to, ka ir nepieciešama ekonomiskā uzraudzība vai daudzpusē, daudzpusīgā uzraudzība. Ja nebūs tikai uzraudzība, kontrole un sankcijas, tad Eiropa nekad neizies no tās bedres, kurā tā šobrīd atrodas. Ir nepieciešama ekonomiskā atbildība un proaktīva griba atkal uzbūvēt par jaunu Eiropas ekonomikas pamatus tā, lai tie kalpotu pilsoņiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze, par uzmanību. Es atgādinu kolēģiem, ka šis bija tikai pirma, šī bija tikai pirmā viedokļa apmaiņa par manu ziņojumu. Paldies. Paldies. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 22. jūnijas. Grozījumus izskatīsim 11. jūlijā, un balsojums komitejā ir nolikts uz 19. septembrī. Tādējādi AFCO komiteja varēs iesniegt savu atzinumu. E, balsosim plenāru sēdē visticamāk 1. oktobra plenāru sesijā. Žampo, jūs vēlējāties ko teikt? Jā, priekšsēdētāji par kalendāru es gribēju komentēt. Vai mēs nevaram nedaudz pārlikt grozījumu iesniegšanas termiņu 22. jūnijas ir jau nākamnedēļ? Thank you. 27 Moi, j'ai eu 22 sur moi. Es dzirdēju 22. jūnijas, man tik tā tulkots. Šķiet, ka tas ir, Šķiet, ka tas ir saprātīgs risinājums. Referentes kundze. C'est le temps, le temps. <laughs> Well, if the latest we could do amendments would be the 4th of July. 4. jūlijas varētu būt beidzamais eh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Mums vajadzētu, protams, eh, izskatīt grozījums 11. tāpēc paliek pavisam mazs laiks, bet ja jūs varat tam piekrist, tad eh, mēs varētu atstāt šo termiņu. Jā, varbūt mēs pārstāvam nelielu grupu, bet uh, tie tie paši cilvēki, kas strādā pie ekonomiskās pārvaldības, un atklāt sakot, mēs mm, patiešām priecātos par vismaz divām nedēļām vai nu vienu nedēļu. 4. jūlijas. Es atvainos, ne viss ir kārtībā tādā gadījumā. Priekšādētāji, tātad 4. Eh, jūlijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Franču un angļu valodā. Komen... Nē, tulkojums nebūs pieejams līdz 11. jūlijam. Komentāri no zāles, kas nav dzirdami tūkiem. Can do what? So what? Yeah, but when are we going to vote? When are we going to have a discussion? Of, of oh, the 31st of August. Okay, Uh, Labi, tādā gadījumā mēs varētu izskatīt uh, grozījumus 31. augustā. Tas nozīmē, ka būs laiks arī tulkošanai. Un varbūt 4. jūlija mēs pat varētu atlikt līdz 14. jūlijam. Tātad 14. jūlijas grozījuma iesniegšanai, un tad uh, grozījumus apspriedīsim pēc vasaras atvaļinājuma. Ņemot vērā to, kas eh, notiks eh, ar ekonomisko pārvaldību, tas varbūt mums eh, būtu derīgi zināt. Pērvāņš, vai jums ir kas sakāms? Godīgi sakot, augusta pēdējā nedēļa man atmiņā ir kā tāds ļoti sarežģīts periods. Es negribētu atlikt uz to laiku mūsu debatas. Bene. Jā, es uzskatu, šis priekšlikums ir izcils jo te nav runa par likumdošanu. Mums ir eh, jādomā par prioritāriem jautājumiem par finanšu tirgu regulēšanu, tāpēc es ceru, ka Pērvanš to akceptēs. Also, Frau Vorsitzende, es ist priekšsēdētājs kundze parasti šajā parlamentā ziņām termiņus apspriež un akceptē kopā ar referenti. Pašlaik te ir runa par daudziem un dažādiem termiņiem. Varbūt Pērvanš varētu izteikt šeit priekšlikumu. I, I, I es domāju, ka es varu tam piekrist. Mēs varētu teikt, ka termiņš noteikti nebūs 22. jūnijas. Tas būs vismaz 4. jūlijas. Un mēs Nosūtīsim jums informāciju par laika grafiku. Pēc tam, kad mēs turpināsim diskusijas saskaņā ar parasto procedūru. Tad, tad eh, grozījuma termiņš būs 4. Eh, jūlijas un neagrāk. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ja mums ir jāsaprot, kas notiks vai nenotiks attiecībā uz ekonomisko pārvaldību. Pērvanš, vai jūs varat piekrist? Priekšsēdētāji. Man liekas, labāk būtu, ja katrs varētu mierīgi iesniegt savus grozījumus, savu papildinājumu šim ziņojumam. Ja jūs nosakāt 4. jūliju kā termiņu grozījumu iesniegšanai, es saprotu, ka kolēģi vēlēsies iesniegt grozījumus visās valodās. Līdz ar to mēs nevarēsim apspriest šos grozījumus komitejā, pirms va dodamies vasaras brīvdienās. Un tādā gadījumā mēs varam pārcelt grozījuma iesniegšanas termiņu pat vēl uz vēlāku laiku, jo to apspriešana būs vienkārši uh, būs vēl vēlāk. Es gribētu neparedzēt apspriedi komitejā 31. augustā, jo es noteikti neieradīšos šajā sēdē, un e, citi daudz kolēģi arī nebūs klāt. Es, protams, strādāju augustā, bet ne jau šeit, šajās telpās. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš varētu būt vēlāk nekā 4. jūlijas. Ir jāzina, kad mēs apspriedīsim šos te grozījumus, un noteikti mēs nedrīkstam to plānot arī 31. augustā. Tā tas varētu būt. Es eh, domāju, ka būtu svarīgi atlikt termiņu grozījumu iesniegšanai. Ja mums ir jāizmaina pārējais laika grafiks, nu tad tā arī būs jādara, bet es gribētu teikt deputātiem, ka jau tagad eh, darba kārtībā ir iekļauti četri ļoti svarīgi jautājumi 31. augusta sanāksmē. Tas nozīmē, ka cerams pēc iespējas vairāk cilvēku būs atgriezušies no saviem atvaļinājumiem šajā datumā. Protams, mēs varam šo datumu vēl apspriest, bet jebkurā gadījumā mēs esam pagarinājuši termiņu grozījumu iesniegšanai uz 4. jūliju, un par pārējo mēs spriedīsim vēlāk. Tagad mēs eh, pievērsīsimies eh, balsošanai, bet eh, vēl nav runāts par priekšsādētāju paziņojumiem. Pirmām kārtām ICSD aktuālākā informācija šķiet, ka situācija pašlaik ir bloķēta, padomē nekas nenotiek un arī nav nekādu cerību, ka kaut kas notiks. Ole Šmīts, kas ir referents kopā ar saviem ēnu referentiem, ir nolēmis balsot plenārsēdē jūlijā. Tas nozīmē, ka viņš necentīsies panākt uh, vienošanos pirmajā lasījumā. Mēs ievērosim parasto procedūru. Uh, un tādējādi šis balsojums pavērs ceļu uh, otrajam lasījumam. Es arī vēlētos runāt par citiem trilogiem - ekonomiskā pārvaldība uh, ir bijis progress pie daudziem jautājumiem, bet ir uh, citi, kas, ku, par kuriem arī ir vēl jāapspriežās. Uh, next week uh, in the June 2 plenary. On par eh, ātro pārdošanu. Pagājušajā nedēļā notika trialogs, mēs arī panācām, panācām progresu, un šonadēļ ir paredzēts nākamais trialogs, kuram sekos tāds pilnīgāks ziņojums. Monetārais eh, trialogs, eh, dialogs, te nav runa par trialogu. Uh, Monetārais dialogs sākotnēji bija ieplānots 20. jūnijā, bet eh, tagad tas tiks atlikts uz citu datumu. 20. jūnijā eh, Luksemburgas ekofin notiks visu dienu, ņemot vērā labi zināms apstākļus, taču mēs to nezinājām tad, kad mēs noteicām monetāro dialogu. Tas nozīmē, ka mēs jūs informēsim par jaunu datumu. Noslēgumā daži vārdi par eh, laika grafiku kas eh, parādījās attiecībā uz ECB eh, e jaunā priekšsēdētāja iecelšanu. Mums ir jānobalso pirms eh, samita jūnijā, tieši tāpēc balsojums komitejā būs šodien, lai mēs varētu plenārsēdē nodrošināt vajadzīgos datumus grozījumu iesniegšanai. Šķiet, ka situācija nav apmierinoša, jo mēs cenšamies nodrošināt diskusijas grupā, kurām pēc tam seko slēgtas sanāksmes un pēc tam balsojums ir jau nākamajā dienā. Es eh, lūkšu sekretariātam izvairīties no šāda veida laika grafikiem nākotnē. Es eh, tagad izsaku šo paziņojumu, tāpēc, ka šeit nav runa par kandidatūru. Mēs eh, mainīsim šos laika eh, grafikus nākotnē, bet eh, mēs eh, šeit nerunājam par kandidātu kā tādu. Te ir runa par mūsu pašu sarunām. Ir jāatcerās, ka mums nav pietiekami daudz laika, līdz ar to vienkārši ziņojumi tiek atlikti. Manuprāt, Gunārs Hokmārs ir divreiz cietis no šādas situācijas. Mums vajadzēs raudzīties, lai nākotnē nekas tam līdzīgs attiecībā uz Gunāru nenotiek. Es nevēlējos šeit atklāt diskusijas. Werner, vai jums bija kas sakāms, Langenikungs? Jūs gribējāt runāt? Silvija? Pavisam īsi, Šarona. Es varu saprast, ka Trešēkungs ir aizņemts nākamnedēļ, bet ņemot vērā krīzi, varbūt jūs varētu atrast datumu pirms vasaras atvaļinājuma. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi spriest par Grieķiju ECB priekšsēdētāja klātbūtnē. Priekšsēdētāja, jā, es uzskatu, ka tā noteikti būs. Tas eh, netiks atlikts uz ilgu laiku. Mums ir jānodrošina šīs sarunas pirms vasaras atvaļinājuma. Varbūt tagad mēs varētu pievērsties devītajam darba kārtības punktam, un tas ir balsojums par eh, Eiropas eh, centrālās bankas priekšēdētāju iecelšanu. Mums ir divas alternatīvas. Mēs varam balsot uh, ar slēgto balsojumu vai arī ar pāristo procedūru. Pirmā alternatīva. Kurš pār lūdzu paceliet rokas? Pret? 2 pret. Vai kāds atturas? 4 atturas. Labi. Otrais punkts. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Pirmais, ceturtais apsvērums blokā par, pret, atturas pieņemts apsvērumi no A līdz C blokā par, pret, atturas, pieņemts. Jā, mums tagad būs jābalso elektroniski par visu tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Nē, nesākam tomēr balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 33 pār, 2 pret un 4 atturas. Paldies jums! Tagad pievērsīsimies balsojumam par apdrošināšanas garantiju sistēmām. Pēteris Skiners ir eh, referents. Vai esat gatavi? 14. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Imko pirmais punkts par, pret, atturas, noraidīts. A kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kom B kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. C kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais punkts imko par, pret, atturas, pieņemts. D kompromiss par, pret atturas pieņemts. Imko sestājas par, pret atturas noraidīts. 29. grozījums par, pret atturas noraidīts. 30. par, pret atturas noraidīts. 31. par, pret atturas noraidīts. 32. par, pret pret atturas norādīts. 33. par pret atturas norādīts. Sākotnējais teksts ar mutisku grozījumu. Svens Gigolds. Mutiskais grozījums pirmais pār. Kurš pār mutisko grozījumu pret atturas pieņemts. 34. par pret atturas pieņems. 35. par pret atturas noraidīts. 36. par pret atturas pieņemts. Nē, mēs nebalsosim par sākotnējo tekstu. Vai mums ir par to jābalso? IMCO 11. ir atkritis E kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais imko par pret atturas pieņemts. F kompromiss ar mutisku grozījumu un balsojums pa daļām. Kāds tad ir šis mutiskais grozījums? Tātad pievienot vārdus or scheme. Kurš bals, balsosim par mutisko grozījumu par? Pret? Kurš par? Pret. Atturas. Nu, noraidīts. Tagad balsojums pa daļām. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais imko par. Pret. Atturas. Pieņemts. G kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. 52. par pret atturas pieņemts. Imko 4. par pret atturas pieņemts. H kompromiss par pret atturas pieņemts. I kompromiss par pret atturas pieņemts. J, J kompromiss par pret atturas pieņemts. 71. par pret nevajadzēs balsot elektroniski. 71. grozījums. Sākam balsot. Sākam balsot. Pieņemts 21 pār 17 pret. 75. 75. grozījums par. Ar mutisku grozījumu par. Pret. Atturas. Pieņemts. 76. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 77. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 10. punkts par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmā norāde par pret atturas pieņemta. Otrā norāde par pret atturas pieņemta. Trešā norāde par pret atturas pieņemta. Ceturtā norāde par pret atturas pieņemta. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektā norāde par piektā norāde par pret atturas pieņemta. Sestā norāde par pret atturas pieņemta. A apsvērums sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. K kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. D apsvērums sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas noraidīts. Septītais kompromiss. Satunājas septītais grozījums ar mocis grozījumu par pret pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. L kompromiss par pret atturas pieņemts. M kompromiss par pret atturas pieņemts. H apsvērums par pret atturas pieņemts. Imko B par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. J apsvērums par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad balsosim elektroniski. Galīgais balsojums par tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār 1 atturas. Tātad Pīters ir labi pastrādājis. Mums nav nekādu citu jautājumu. Nākamā sanāksme būs 20. jūnijā, pulkstens trijos, un pēc tam otrdien 21. jūnijā 9 no rīta un arī trijos pēcpusdienā. Vērner, vai jums bija kas sakāms? Tagad ir trokšņēts diezgan zālē. Langēna kungs vēlas runāt, varbūt tas ir svarīgi. Priekšsēdētais kundze, es eh, gribēju pie citiem jautājumiem izdarīt piezīmi par derivātu ziņojumu, kur mēs nobalsojām vienbalsīgi. Amerikas finanšu ministrs ir nosūtījis vēstuli Ungārijas finanšu ministram, nosūtot arī Barņiekungam un man. Un sekretariāts to ir izplatījis visiem deputātiem. Gaignera kungs tur saka, ka mums ir jānodrošina pēc iespējas vienveidīgāks regulējums Un tur ir runa par G20 lēmumu Pitsburgā, kas attieksies uz visiem derivātiem. Šis, eh, šī pārbauda attiecas tikai uz OTC derivātiem. ASV tātad tas attiecas tikai uz OTC derivātiem. Un es eh, gribētu nosūtīt atbildes vēstuli Gāgnera kungam. Šo atbildes vēstuli nosūtīšu arī eh, pārējiem deputātiem. Es uzskatu, ka uh, Mm, šī ir pavisam dīvaina situācija, kur Amerikas finanšu ministrs sarunās, kas pašlaik turpinās, pieņem lēmumus savā valstī, kas tiek citēti G20, kas īsti neatbilst šiem lēmumiem. Es eh, neredzu nekādas iespējas vest sarunas ar padomi, kas attiektos uz šiem OTC derivātiem. Uh, Vakar vēlreiz tika apsināts tas, ka visas starptautiskās sarunas attiecas uz šiem OTC derivātiem. Es vienkārši gribēju to pieminēt pie uh, citiem jautājumiem. Es atvainojos, ka es nepamanīju, ka vēlaties ņemt vārdu, bet, nu, es tomēr jums to devu. Tagad uh, eh, pasūdzu sanāksmu par slēgtu.